Okay, um, good morning everybody. Labrīt. Vēlējos jūs sveikt uzklausīšanā par finanšu krīzi un uh, sievietēm. Esmu gandarīts redzēt zālē tik daudz apmeklētāju un došu vārdu pirmajam runātājam. Esmu ārkārtīgi gandarīts, ka pie mums ir ieradies Giovanni Pitele, kas ir Eiropas parlamenta priekšstādātāja vietnieks, un viņš arī ir pirmais, kas uzstāsies. Lūdzu, dārgie kolēģi, dārgais priekšstādātāja kungs. Kēlē, italiāno, Mikē. Nu, itāļu valodā mēs to izrunātu kā Mikēle tavu vārdu. Esmu ļoti priecīgs jūs eh, sveikt mūsu priekšsēdētāju Mārtiņu Šulcu vārdā eh, šīs dienas eh, konferencē, kad mēs pieminēsim Startautisko sieviešu dienu. Gribēju jūs sirsnīgi sveikt šajā pasākumā, un it sevišķi liels prieks man ir redzēt šeit tik daudz sieviešu. Eh, šodien mēs oficiāli uz, uzsākam eh, starptautiskās sieviešu dienas svinības, pateicoties eh, šai uzklausīšanai, ko ir sarīkojis Eiropas parlaments sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Man ir liels prieks šajā telpā redzēt arī tik daudz dalībvalstu parlamentu locekļus. Uh, Un, protams, mums ir e, jāsaprot, ka arī e, dalību valstu parlamenti ir kļuvuši spēcīgāk, tiem pienāks vairāk pilnvaru saskaņā ar Lisabonas līgumu. Tādēļ cenšamies ar tiem sadarboties, kad vien iespējams. 2013. gadā mēs Eh, galvenokārt eh, mēģināsim izvērtēt tādus jautājumus, kā to, kā krīze eh, skar sievietes. Šodien mūsu mm, uzklausīšanas dalībniekiem ir iespēja runāt par sieviešu lomu sabiedrībā un arī apmainīties ar pieredzi par paraugu praksi. Tas ir īpaši svarīgi runājot par dzimumu līdztiesību, jo bieži vien šis jautājums tiek marginalizēts uh, uz finanšu un ekonomiskās krīzes fona. Kā jau visi būsiet dzirdējuši, kopš 2008. gada Eiropas Savienība piedzīvo dziļāko ekonomisko un finanšu krīzi, kopš 1900 eh, gada depresijas. Un, protams, krīzes sekas skar ļoti daudzas dzīves jomas, visus Eiropas Savienības pilsoņus, bet it sevišķi sievietes. Pieauga bezdarba rādītāji, taupības pasākumi, eh, valsts izdevumu samazinājumi. Visi šie faktori tiešā veidā skar tieši sievietes un krīze ir arī um, paaugstinājusi vardarbības skaitu pret sievietēm, vardarbības gadījumu skaitu pret sievietēm. Sievietes arī darbā cieš no uzmākšanās un uh, citām nepatīkamām parādībām. Tādēļ Eiropas parlaments šodien pievēršas uh, šo jautājumu izskatīšanai, proti, kā krīze konkrēti ietekmē tieši sievietes. Mums ir arī jārunā par dzimumu dimensiju tad, kad mēs mēģinam atrast izēju no krīzes. FEM komiteja 19. februārī pieņēma rezolūciju tieši par šo jautājumu kurā tika uzsvērts, ka ekonomiskā krīze atšķirīgi ietekmē sievietes un vīriešus. Sievietes eh, krīzes otrajā posmā cieš vairāk eh, ņemot vērā to, ka samazinās valstu budžeta līdzekļi. Dalību, valstis, eh, dalību valstīm ir jāapkopo savu spēki ar Eiropas Savienības institūcijām, ieviešot konkrēts pasākums, lai uzlabotu sieviešu dzīvi, bet ir jāuzsver, ka krīzes laikos ir uh, iespēja nedaudz apstāties un pārdomāt savus prioritātes un politiskās vadlīnijas. Tādēļ krīze ir jāizmanto kā iespēju, lai uh, varētu pātrināt struktūrālās un sociālās pārmaiņas. Ar nepacietību gaidīšu auglīgās un dzīvīgās diskusijas. Gribēju pateikties visiem, kas ir izrādījuši interesi piedalīties uzklausīšanā. Paldies! Thank you very much. Uh... Paldies Pitēls kungam. Mēs esam ārkārtīgi pagodināti, ka jūs uh, atvēlējāt kādu brīdi, lai ierastos pie mums un uzstātos ar runu. Mums ir liels prieks jūs redzēt šajā zālē. Uh, we, uh, we'll now move on, moving on into... Tagad turpināsim darbu. Un gribēju pateikt, ka starptautisko sieviešu dienu pirmoreiz svinēja Dānijā, Austrijā, Šveicē 1911. gadā un vairāk par miljonu sieviešu un vīriešu piedalījās šajā pasākumā. Uh, Uh, un uh, cīnījās par to, lai tiktu pārtraukta sieviešu diskriminācija, lai viņas varētu ieņemt augstus amatus. Mums uh, starptautiskā sieviešu diena sniedz iespējas izko politisku dialogu par sieviešu tiesību aizstāvību, un papildus tam parlaments var arī labāk parādīt, ko tad tas īsti dara. Mēs varam spodrināt savu tēlu pilsoņu acīs, ņemot vērā finanšu krīzi šī uzklausīšana ir papildus iespēja diskutēt par uh, ārkārtiem jautājumiem, kā jau minēja Pitēlas kungs, par to, kā šī krīze ietekmē sieviešu ikdienas dzīvi. Un, protams, mums ir jādomā, kā pielikt punktu šai nepatīkamajai pieredzēji. Gribēju sveikt pie mums visus eh, runātājus, arī to, kas uzstāsies nākamajā eh, paneļa diskusiju pār, kārtā. Mēs esam ārkārtīgi gandarīti, ka jūs esat uh, atsaukušies uz mūsu ielūgumu. Gribēju pateikties arī. Mm, Marinkundzei par to, ka viņa ir ieradusies, viņa ir sagatavojusi ziņojumu. Uh, Eh, ko mēs apspriedīsim Strasbūrā nākam nedēļ. Ziņojums ir ārkārtīgi eh, labi pārdomāts, viņa ir eh, ilustrējusi dažādas sekas, no kurām cieši sievietes, ņemot vērā ekonomisko lejupslīdi. Protams, neaizmirstot uzsvērt sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības principu. Diemžēl Andor kungs pie mums nevarēja ierasties, bet jautājums viņam šķita tik aktuāls, ka viņš noteikti gribēja mums pastāstīt uh, savus iespaidus par uh, šiem jautājumiem, un vēlāk jūs varēsiet uzklausīt Andora kunga video uh, vēstījumu. Kā jau minēju, šī ir uh, interparlamentārā sēde, pie mums piedalās uh, arī pārstāvi no dalību valstu parlamentiem. Ir ārkārtīgi liels prieks viņus redzēt šajā zālē. Tad, kad spēkā stājās Lisabonas līgums, dalību valstu parlamentiem tika piešķirta daudz nozīmīgāka loma uh, piedaloties Eiropas likumdošanas pieņemšanā saskaņā ar pirmo un otro protokolu līgumā. Politiskais dialogs uh, ir kļuvis uh, dziļāks, uh, tas ir vairāk izkopts un dalību valstu parlamentiem ir uh, vairāk iespēju kontrolēt subsidiaritātes principu principa ievērošanu. Pastāvīgs dialogs starp dalībvalstu parlamentiem un Eiropas parlamentu ir e, izšķirīgi svarīgs. Un man ir ārkārtīgi liels gandarījums tagad uh, pieteikt pirmo diskusiju kārtu - finanšu un ekonomiskā krīze un kā tā ietekmē sievietes. Es novēlu jums ļoti auglīgu darba cēlienu un pirms dot vārdu pirmajiem ekspertiem gribēju jums nedaudz pastāstīt eh, par procedūru. Es tagad pāriešu uz zviedru valodu, tad man būs eh, vieglāk. Ne, paskaidrot visu, ja jūs nesaprotat zviedru valodu vai nerunājat zviedru valodā, tad jūs varat uzlikt savas austiņas. Un tagad pievē... sākšu izteikties savā dzimtajā valodā. Den Den här dagen är ju indelad i tre stycken delar. Och eh, vi kommer... Dāmas un kungi, ir eh, paredzētas trīs diskusiju kārtas, trīs paneļi. Pēc katra paneļa, pēc tam, kad būs uzstājušās eh, viešņas un viesi, jums būs iespēja uzdot jautājumus, kā arī izteikt dažādas komentārus. Pirmajā, pirmā diskusija kārta, pirmā jautājuma un atbilžu kārta būs uh, ļoti īsa, un pēc tam būs garāka diskusija kārta. Bet jūs nevarēsiet runāt ilgāk par trim minūtēm, lai visi, kas vēlas izteikties, to varētu arī darīt. varētu lēst, ka būs kādas četras, piecas diskusiju kārtas, un jums, protams, ir eh, savs vārds jāierakst runātāju sarakstā, ja jūs vēlaties vēlāk runāt. Jums ir jāizpilda īpaša veidlapa. Tā ir jāiesniedz sekretariātā, un tad jūsu vārds nonāks runātāju sarakstā. Domāju, tas būtu vispār praktisko pusi. Un tagad varam pievērsties pirmajam uh, diskusiju panelim. Man blakus jau atrodas uh, tie viesi, kas uzstāsies pirmajā diskusiju kārtā. Pirmā runās Silvija Valbī, kas ir socioloģijas profesora, strādā uh, eh, Lančkasters universitātē. Lūdzu, jums ir desmit minūtes. I'm here today to speak. Labdien, šodien esmu ieradusies Eiropas parlamentā, lai runātu par finanšu un ekonomisko krīzi un kā uz to reaģē sievietes. Five major points. Es gribētu runāt par pieciem galvenajiem aspektiem par uh, lēmumu pieņemšanu, par to, kā recesija ir ietekmējusi abus dzimumus, par to, kā ir uh, jāsamazina budžeta deficīts, par uh, uz dzimumiem vērstu izaugsmas stratēģiju un dzimumu līdztiesību. Pirmām kārtām lēmumu pieņemšanu. Jāsaka, ka finanšu pasaulē uh, ir pārstāvēti gandrīz tikai vīrieši. Tas nozīmē to, ka viņi uzņems pārāk lielu risku, un tas arī apdraud demokrātijas pamatprincipus. Finanšu pasaule ir ļoti nozīmīga sociālās un ekonomiskās dzīves sastāvdaļa. Tā skar mūs visus bez izņēmuma, un Ir eh, dzirdēts pat tāds arguments, ka tie, eh, ko skar finanšu pasauli, ir jāiesaista lēmumu pieņemšanas procesā. Tātad sievietēm arī ir jāstrādā finanšu uzņēmumos un jābūt iesaistītām uh, būtisku lēmumu pieņemšanā, jo šis nav tāds privāts dabas jautājums. Tas ir jautājums, kas skar visu sabiedrību kopumā. Sievietes, protams, ir jāiekļauj arī uh, finanšu uzņēmumu valdēs un tādā veidā varētu uzlabot uh, lēmumu kvalitāti, ja uh, šie uzņēmumi, ja finanšu joma, finanšu nozara uh, nodarbinās arī vairāk sieviešu. Mēs šeit nerunājam tikai par to, ka vīriešiem ir tendence uzņemties lielāku risku. Ir jārunā arī par demokrātijas pamatprincipu saglabāšanu. Tālāk recesija. Recesija ir skārusi daudzas dzīves jomas, un e, mēs esam bijuši liecinieki tam, ka recesija sievietes un vīriešus neietekmē vienādi. Sākumā krīze e, galvenokārt e, ietekmēja tieši vīrieši, jo ļoti daudz vīriešu strādā būvniecības sektorā. Mēs redzam, ka pastāv tādas jomas, ko krīze skar daudz smagāk, un eh, ņemot vērā to, kurš sektors cieši vissmagāk, eh, tiek skartas vai nu sievietes vai vīrieši, tātad eh, tas dzimums, kurš šajā jomā ir nodarbināts visvairāk. Bet it sevišķi smagi recesija tagad ir skārus sievietes, jo valsts finansējums samazinājums nozīmē to, ka daudzās jomās tādās kā pakalpojumu joma, veselības aprūpe, izglītība, kuru strādā ļoti daudz sieviešu, cieši tieši vājais dzimums. Un, protams, valdībām arī vairs nav tik daudz naudas, lai atvēlētu līdzekļus cīņai m, mm, pret vardarbību, kas skar sievietes. Tādēļ recesija sievietes un vīrieši neskar vienādā mērā, un eh, tas ir saistīts arī ar to, kā valdības reaģē uz šo problemātiku. Protams, daudzās valstīs eh, eh, valdībām ir jāsamazina budžeta deficīti. Es tagad nerunāšu par to, vai deficīts ir jāsamazina vai nē. Es runāšu par to, kā budžeta deficīts ir samazināms. Tas arī ir saistīts ar dzimumiem. Tātad budžeta deficītu var samazināt vai nu paaugstinot eh, nodokļus, vai samazinot valsts izdevumus. Ja tiktu ievākts uh, lielāks nodokļu daudzums, tas uh, skārtu, pie, uh, skārtu piemēram vīriešus, varētu aizvērt nodokļu patvērumus, varētu šīs nodokļu oāzes aizvērt un cilvēkiem neļaut savu naudu tur noguldīt. Bet, eh, ja tiks samazināts uh, valsts izdevuma apjoms un netiks uh, pacelti nodokļi, tad tieši šī metode vissmagāk ietekmēs tieši sievietes. jo ļoti daudz sievietes strādā tieši valsts sektorā, un viņām būs pēc tam grūtāk iekārtoties darbā, viņām bie, viņas bieži vien audzina bērnus, un daudzi darba ņēmēji viņas nevēlas pieņemt darbā, tas šo situāciju padara vēl nopietnāku, un, protams, arī vardarbība pret sievietēm pieaug. Tādēļ mēs varam teikt, ka e, nodokļu sistēma ir tiešā veidā saistīta arī mm, ar to, arī ar dzimumu jautājumu. Tādēļ ir jādomā par jaunām stratēģijām, kā samazināt valsts budžeta deficītu. Protams, ir jārunā arī par dzimumu līdztiesību, jo tā ir viena no Eiropas Savienības politikas vadlīnijām. Kā mēs varētu izkļūt no krīzes? Mēs nevaram visu laiku kavēties atmiņās par pagātni, uh, Mums ir jārisina problēmas tieši šobrīd, mums ir jāraugās nākotnē. Ekonomiskās izaugsmas stratēģija arī ir saistīta ar to, kādam dzimumam jūs piedarat. Kā panākt ekonomisko izaugsmi? Uh, bieži vien uh, pieņemot politiskos lēmumus izaugsmas veicināšanai, mēs arī skaidri varam redzēt, vai šos lēmumus ir pieņems vīrietis vai sieviete. Ir jāveicina izaugsme un jāsamazina bezdarba rādītāji. Un ir jāparūpējas par to, lai um, sieviešu bezdarbnieku skaits nebūtu augstāks par vīriešu bezdarbnieku skaits. Uh, un ir jāparūpēs lai, par to, lai sievietes varētu labāk apvienot darba un ģimenes dzīvi un jāgarantē mm, pilna nodarbinātība tieši sievietēm. Ir jāsamazina sieviešu bezdarba rādītāji pēc iespējas vairāk. Tā Eiropas Savienība ir eh, strādājusi pie krīzes pārvarēšanas, veicinot viedu un uh, iekļaujošu izaugsmi. Protams, ir arī cita veida ekonomiskās izaugsmas stratēģijas. Tiek runāts par deregulāciju, jo, jo par deregulāciju uh, runājot, bieži vien tiek uh, pieminēta birokrātijas samazināšana. Uh, Un, ja sievietes uh, iesaistās brīvprātīgajā darbā, tad tas eh, it kā samazina eh, bezdarba rādītājs, bet ir, eh, protams, jāsamazina birokrātija, lai sievietes varētu saglabāt savu darba vietu, arī tad, ja ir devušās bērnu kopšanas atvaļinājumā, ir jābūt daudzām iespējām, lai arī tēvi varētu ņemt bērnu kopšanas atvaļinājumus. Tādā veidā sievietes labāk varētu apvienot uh, Mm, apmaksātu darbu ar neapmaksātām aktivitātēm. Sievietes noteikti eh, var eh, veicināt ekonomisko izaugsmi, un mēs esam piedāvājuši arī veicināt investīcijas, lai samazinātu recesiju. Ir daudz un dažādu infrastruktūru veidu, kuros ir iespējams investēt. Uh, Šīs uh, infrastruktūras arī ir saistītas ar dzimumiem. Ja mēs vēlamies uh, investēt uh, tādā ekonomikā, kas ir balstīta uz zināšanām, mums ir jāinvestē tādās jomās, nozarēs, kur ir pietiekami labs dzimumu līdzsvars, lai varētu padomāt par tādu uz nākotni vērstu investīciju stratēģiju bet investējot infrastruktūru, eh, bieži vien mēs eh, pārsteidzamies un investējam uh, tādās uh, novecojušās, vecmodīgās nozarēs, piemēram, uzturot ceļus, uh, vecos, uh, tādās novecojušās transporta veidos, autonozarē un tā tālāk. Tātad tās ir tādas vecmodīgas investīcijas, un arī tās ir saistīts ar dzimumu līdzsvaru vai drīzāk līdzsvara trūkumu, jo šajās nozarēs strādā neproporcionāli daudz vīriešu. Tas nozīmē tādu industriālo un arodu segregāciju. Tātad ekonomiskās izaugsmas stratēģijām ir jābūt papildinātām ar tādu regulējumu, kas ļautu sievietēm vieglāk uh, iekārtoties darbā un ir jāinvestē uh, modernās nozarēs, tādās nozarēs, kas ir spējīgas izdzīvot nākotnē. Un, protams, ir jāveic arī ietekmes izvērtējums par dzimumu līdztiesību. Ja mēs vēlamies eh, rūpēties par dzimumu līdztiesības eh, garantijām, mēs varam eh, secināt, ka uh, šie līdztiesības principi vairāk tiek izmantot, lai cīnītos pret uh, nabadzību, uh, nekā lai veicinātu ekonomisko izaugsmi. Dzimumu līdztiesība ir jāievēro visās ekonomikas jomās, bet līdz šim uh, uh šī prakse nav vainagojusies ar pārāk lieliem panākumiem bet eh, labāk sadalot budžeta līdzekļus un eh, vēršot tos tieši uz dzimumu līdztiesības nodrošināšanu, mēs varam panākt eh, patiešām ilgspējīgu ekonomisko izaugsmi. Un, protams, ka ekonomiskā stratēģija ir cieši saistīta ar dzimumu līdzsvaru, tāpat kā visas citas dzīves jomas. Es varu mm, noslēgumā teikt, ka finanšu krīze nevienlīdzīgi ietekmē abus dzīmumus un jāsaka, recesija uh, E, vissmagāk ir ietekmējusi tieši sievietes, viņu bezdarba rādītāji ir, viņu vidū bezdarba rādītāji ir ļoti augsti, bet mums ir iespējas vērsties pret šīm tendencēm, mēģināt tās izskaust, e, un tāpat e, ir iespējas Eiropas Savienībā krīzi izskaust, ieviešot pareizas politiskās vadlīnijas, lai uh, ekonomiskā uzaugšana un dzimuma līdztiesība iet roku rokā. Paldies! Tack så, eh, tack så jättemycket. Jag kommer... Liels paldies par jūsu prezentāciju. Manuprāt, jūs ļoti skaidri norādījāt, ka neatkarīgi no tā, kā cilvēki attiecās pret statistiku, mēs patiesībā jāatcerās, ka runājam par cilvēkiem. Budžets bieži vien tiek uzskatīts par tādu tehnisku lietu, bet eh, jāatcerās, ka lai ko mēs darītu, tas ietekmē abus dzimumus. Un tagad mēs turpināsim ar mūsu nākamo runātāju, kas ir Salome Bugo. Viņa ir organizācijas Kina Dadava Afrika izpildu direktore, un arī jums ir desmit minūtes laika jūsu prezentācijā, lūdzu. Liels paldies visiem! Labrīt! Esmu ļoti priecīga būt jūsu vidū šorīt. Un es vēlos arī teikt paldies komitejai, eh, sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai parlamentā, ka jūs mani uzaicināt, uzaicinājāt piedalīties Es vadu arī organizāciju, kas ir migrantu sieviešu tīklas, tīkls īrijā, un mēs e, ko, tieši sadarbojamies arī ar Eiropas lobby o, sieviešu organizācijām šeit. Un es arī, protams, ļoti labi pārzinu uh, situāciju uh, īrijā, kur es dzīvoju. Ekonomiskā krīze joprojām ļoti spēcīgi ietekmē gan sievietes, gan vīriešus visā pasaulē. Bet, kā jau mēs dzirdējām, sievietes tiek skartas vairāk. 22% atšķirība samaksā ir vīriešiem un sievietēm. Šī brīža krīze pilnīgi noteikti negatīvi ietekmē sievietes. Gan bezdarba rādītāji to liecina, uh, ierobežoti, ierobežot pie resursiem, un mēs redzam, ka sievietes ļoti dziļi pārdzīvo šo te krīzu. Sievietes, kas eh, strādā pakalpojumu industrijā un ražošanas industrijā pasaulē daudz viet tiek šobrīd eh, slēgtas un samazinātas. Tāpat tas skar Eh, tādas jomas kā bērnu aprūpe, sociāla aizsardzība, un, un tieši šīs jomas ir visvairāk saistītas ar sievietēm, ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Arī migrants siem, sievietes, un skatoties no viņu perspektīvas, es redzu, kā viņas zaudē darbu un kā bezdarba līmenis arvien pieaug, un tas tiešām ļoti spēcīgi skar šīs migrantu sievietes. Uh, Daudz no tām, protams, cenšas pielāgoties šai situācijai, bet ir ļoti grūti adekvāti reaģēt un atrisināt šo situāciju ļoti ātri. Viņām ir ļoti grūti eh, šobrīd finansiāli uzturēt savus ģimenes un bērnus. Finanšu krīze īrijā, kā mēs zinām, no 2008. līdz 2013. gadam ir bijusi ļoti, ļoti smaga, un tā ir gan politiska, gan ekonomiska krīze īrajā, un tās aizsākums jau bija 7. 8. gadā. Un e, tas ir lielākais e, recesijas periods kopš 80. gadiem. 2008. gada septembrī īrijas koalīcija paziņoja, ka valsts nonākusi res, recesijā, un uh, tam sekoja ļoti liels bezdarba pieaugums par ko liecināja arī Centrālā statistikas eh, biroja dati. 60% eh, tik daudz piedalījās sievietes darba tirgu. Taču tālāk mēs redzam, ka šī līdzlība samazinājās līdz 58%. Sieviešu nodarbinātība šobrīd ir 54,9%. Un te mēs redzam, ka šie cipari e, visu šos pēdējos gadus ir samazinājušies, un mēs nevaram sasniegt šādā veidā Eiropas Savienības 2020 mērķus. Nodarbinātība ļoti strauji pieauga 8. Eh, 9. gadā, bet pēc tam mēs esam, protams, redzējuši ļoti strauju samazinājumu atkal, tieši runājot par sievietēm. Un eh, sievietes bieži vien tika atlaistas no darba, lai eh, uzņēmumu varētu veikt zināms ietaupījums. Viena no arotbiedrībām pat ir teikusi, ka uh, šis periods ir eh, tiešām vardarbīgs pret sievietēm, ņemot vērā, ka viņas biežāk tiek atlaistas no darba. Valsts sektorā arī mēs vērojam līdzīgu situāciju, jo budžeti tika ļoti samazināti, kā rezultātā tika atlaistas sievietes, kas veidoja lielu daļu no darba spēka šeit. Šī nevienlīdzība nodarbinātībā ir uh, ļoti spēcīga, un tāpēc sievietes ir vairāk diskriminētas krīzes rezultātā. Arī statistikas eh, dati e, liecina, ka runājot tieši par migrantu, e, migrantiem īrijā, bezdarbs ir 22% viņu vidū. Tā pašā laikā E, īrijas vietēji iedzīvotāji e, un bezdarbs viņu vidū ir mazāks. Taču poļi e, no migrantu kopienām ir zināmā privileģētā stāvoklī. Kopumā krīzes ietekme uz sievietēm īrijā varētu apkopot šādi, ka siev, daudz ģimenes pieredz ienākumu samazinājumus uh, eh, ievērojama, un viņiem ir grūti uzturēt savas ģimenes. Tāpat uh, eh, viņa sievietes novēro arī samazinātu valsts atbalstu. Arī viet, vietēja līmeņa sieviešu atbalsta organizācijas, uh, diemžēl, i, bieži vien tiek slēgtas un nevar sniegt palīdzību saviem uh, locekļiem un dalīb, dalībniekiem organizācijā. Un šeit eh, mēs atkal redzam, ka valsts atbalsta trūkst. Arī mani kolēģi jau panelī minēja, ka sievietēm eh, šajā situācijā, kurām jārūpējās arī vēl par ģimeni, ir ļoti grūti eh, risināt krīzi savā privātajā dzīvē un ģimenē. Ja visi samazi, eh, fi, finansiāla atbalsta samazinājumi ļoti skar sievietes. Un te mēs rezultātā vērojam arī, ka sieviešu nabadzība ievērojami pieaug, jo vientuļo vecāku eh, ģimenes bieži vien ir sievietes tieši, te 98% viņiem samazinās ienākumi. Lielākā daļa migrantu sieviešu, kas šo agrāk e, bija aktīvi, aktīvi piedalījās darba tirgu, šobrīd ir bez darba, jo viņiem ir jākonkurē arī ar citiem Eiropas Savienības pilsoņiem, jo īpaši no Austrum Eiropas. Tāpat e, migrantu sievietēm bieži vien ir ļoti zemas algas, un tas pats skar arī Austrum Eiropas sievietes īrijas darba tirgu. Šī nestabilitāte nodarbinātības ziņā uh, at, noved migrantu sievietes ļoti nedrošā un uh, viegli ievainojamā situācijā. Visi budžeta samazinājumi no valsts puses, tāpatām bērnu pabalsti, vientuļo vecāku pabalsti, darba meklētāju pabalsti ir ievērojami uh, ierobežojuši sieviešu iepirkumu iespēju arī atrast darbu un turpināt apmācības. Darba tirgu, jāsaka, arī ir ļoti augsta konkurence, kas ir eh, noteikti izaicinājums arī migrantu sievietēm. Un tad jautājums, kā mēs varētu iet uz priekšu un risināt šo te situāciju. Pirmām kārtām būtu vajadzīga skaidra dzimuma līdztiesības stratēģija un nodarbinātības atbalsta programmas, lai sievietes varētu paturēt savus darbus, atbalstot izglītību, apmācību, tāpat tām um, darba, tirgus pieredzes, sveicināšanu, kas palīdzētu visai īrijai arī atgūties no krīzes. Tāpēc būtu svarīgi iekļaut arī migrantu sievietes šajā stratēģijā. Tāpat būtu nepieciešama novatoriska eh, labklājības sistēma, eh, kas eh, īpašu uzmanību pievērstu sievietēm. Tāpat nacionālajām valdībām būtu jāīsteno nacionālā sieviešu stratēģija līdz 16. gadām un jādara tā pilnībā. Tāpat parlamentāriešiem un politiķiem uh, E, būtu jākonsultējās ar sievietēm, un jo īpaši tām, kas atrodas e, nedrošā situācijā, lai labāk saprastu, kā šo situāciju risināt un atvieglot dzīvi gan sievietēm, gan viņu bērniem. Paldies! Liels paldies par šo prezentāciju! Protams, ka mēs runājam par to, kā krīze skar sievietes un eh, skar viņas vairāk kā vīriešus. Taisnība arī, ka jūs norādījāt, ka sieviešu vidū, protams, ir ļoti dažādas grupas, un jūs īpaši izcēlāt migrantu sievietes uh, un to, ka viņas ir nedrošākā situācijā, ka rezultātā krīze viņas skar spēcīgāk. Un tas pat uh, viņu, viņu situācija ir nedrošāka arī eh, miera vai nekrīzes apstākļos, nerunājot jau par krīzi. Tad liels paldies vēlreiz par jūsu prezentāciju un turpināsim ar mūsu nākamo runātāju, kas ir Saša Bezuhānova no Hewlett Packard kompānijas. Viņa ir attīstības tirgu publiskā sektora nodaļas direktora un Bulgārijas sieviešu tehnoloģijas centra vadītāja. Lūdzu. Uh, es izmantošu PowerPoint uh, prezentāciju, lai pazīstinātu ar savu viedokli. Man ir šī privilēģija dalīties viedoklī par uh, šo tēmu, kā panākt dzimumu līdztiesību Eiropas līmenī. Un mana perspektīva būs nedaudz atšķirīga. Kā cilvēks, kurš ir uzaudzis un profesionāli audzis biznesa vidē, vienā no uh, industrijām, kura ir, eh, kurā ir ļoti ne, liela nozīme zināšanām, es eh, vēlētos dalīties ar jums ar dažiem no iespējamiem risinājumiem par to, kā mēs varam uh, varbūt ierobežot pašreizējo situāciju. pašreizējā situācija. Tas nav nekāds pārsteigums šobrīd. Ir daudz statistikas datu par to, ka pašreizējā ekonomiskā krīze ir ietekmējusi Eiropas ekonomiku un visu pasaules ekonomiku. Es eh, tiešām vēlētos eh, skatīties uz to visu no plašāka skatījuma. Šo krīzi eh, izaisēja tas. Ir skaidrs, ka mūsu galvenās idejas nedarbojās. Mūsdienās pastāv iepriekš nebijis bezdarbs, un dati liecina, ka vairāk kā 26 miljoni cilvēku ir bezpajumtnieki, daudz no tiem ir imigranti, uh, E, tomēr viņu starpā arī jauni cilvēki. Un mēs varam redzēt arī to, ka globālais e, ekonomikas modelis e, nav izrādījies veiksmīgs, jo to uz priekšu virzījusi finanšu inženierija drīzāk, kura ir radījusi neefektivitāti sistēmas ietveros. Un eh, daudzas korporācijas ir samaksājušas augstu cenu par eh, to, ka eh, tās nav laidušas klajā ļoti um, advancētus tehnoloģiskus risinājumus. Un skaidra tendence ir arī prasmju migrācija Uh, uz jauno pasauli ir kvalificēti eiropieši, kuri izvēlas drīzāk karjeru uh, Āzijā vai Latvijā Amerikā, jo šīs ekonomikas aug ātrāk. Tur ir labākas uh, karjeras iespējas un iespējas vairāk nopelnīt. Eiropa zaudē savu konkurētspēju. Un tā neizmanto šo haosu. Un vēl viena svarīga dimensija ir tas, ka mums ir uh, jauna eh, ģeopolitiska aina visā pasaulē. Un ir parādījušies jauni spēlētāji šajā globālajā darba kārtībā - Brika valstis, Brazīlija, Indija, Krievija, Ķīna. Tām ir aizvien pieaugošā loma eh, veidojot pasaules ekonomikas darba kārtību. Un līdz ar to Eiropas koordinējošā funkcija šajā procesā mainās. Un uh, fakts, uh, ka Eiropa ekonomiskā ziņā joprojām e, ieņem ļoti um, tādu konceptu, kurš koncentrējās uz atsevišķām valstīm, tas uh, neļauj izpausties visām Eiropas prasmēm, zināšanām Un tas eh, arī neļauj pilnībā izmantot eh, ģeopolitiskās priekšrocības. Un ir skaidrs, eh, ka ir jauna tendence, kas ietekmē ekonomikas procesus. Tad, tad nestabilitāte un revolūcijas Āfrikā un vidējos austrumos, protams, arī nestabilitāte valstu līmenī, ko, ir, ko izrāsa nestabilitāte Eiropā, un visbeidzot ASV, kura ir bijusi Eiropas uh, cieša partnere ekonomiskā ziņā. Mums ir bijuši, bijis e, ļoti cieši koordinēts e, ekonomiskā izpratne, tā ir ļoti aizņemta ar saviem ekonomiskiem procesiem. Mm, šobrīd Eiropai pietrūkst modeļi. Tā cīnās ar izaicinājumiem, garantēt uh, savu konkurētspēju, mūsu uh, eh, iedzīvotāji noveco līdz 2010. gadam situācija vēl aizvien pasliktināsies šajā ziņā. Un eh, mums ir arī ļoti daudz uh, augsti kvalificētu darbinieku. Jaunas statistikas dati no Eiropas komisijas puses liecina par to, ka līdz 2015. gadam 700 uh, tūkstoši um, IT profesionāļu pietrūks mūsu uh, jomā. Kā to visu var risināt? Kāda būtu risinājuma šai situācijai? Mums ir nepieciešams eh, garantēt, eh, ka darbojas pašreizējās metodes. Ir jāgarantē tehnoloģiskā izaugsme, kuru var ieviest visās dimensijās eh, mūsu dzīvē. Tālmācīšanās un izglītība, kas balstīta internetā, ir visefektīvākais veids kā bez jebkādām robežām e, neierobežots skaits cilvēku var piekļūt dažādām prasmēm, un, ir, un tas ir viens no darbkārtības e, iespējamiem jautājumiem. Elektroniskā valdība garantēs pārskatāmību un efektivitāti uzņēmējiem. Un tas ir ļoti efektīvs veids, kā var panākt efektivitāti un labāku pakalpojumu līmeni, kā arī garantēt eh, tehnoloģisko izaugsmi. Attiecībā uz to, kā mēs pārādam valstis, šī tā e-demokrātija, mēs varam izmantot sociālo tīklu priekšrocības, to pieejamību, vieglo izmantojumu saskaņā ar eh, dažādām tēmām, kas skēr pilsonisko sabiedrību, par to ir jārunā. Pilsoņiem, pilsoņi ir, tiem ir jāsniedz garantijas eh, svar, attiecībā uz svarīgiem punktiem saistībā ar Eiropas politiku. Un vēl viena cita svarīga dimensija ir tas, eh, ka ir jākoncentrējās uz jaunu prasmu radīšanu visiem iedzīvotājiem. Ir jāuzsver inovācijas radošums, uh, uzņēmēja darbības veicināšana. Ja mēs vēlamies, lai Eiropa nākotnē būtu konkrēti spējīga, mums ir tiešām vajadzētu pārskatīt veidu, kā mēs strukturējam izglītības sistēmu, vajadzētu veicināt ideju rašanos, vajadzētu sagatavot uh, mūsu cilvēkus, uzņemties uh, atbildību par savu dzīvi, lai viņiem Eh, būtu eh, prasmes izveidot pašiem savu uzņēmumu, un eh, tas viņiem dotu nepieciešamo spēju konkurēt. Un svarīga rezerve, kas netiek izmantot, bet kas var ļoti palīdzēt. Risinot izaicinājumus, ir tas, eh, ka ir jāmobilizē sievietes tieši profesionālā jomā. Vai jūs varētu lūdzu sniegt statistikas dātu, šis nav pareizais slaids? Šis te, eh, temats eh, par dzimumu līdztiesību Makenzijas pēta jau gan arī desmit gadus. Un kopā ar Eurostat viņi ir veikuši aplēses, tātad, kas notiktu, ja aizvien vairāk eh, sieviešu mobilizētu savu profesionālo darbību. Un šajā e, tabulā jūs varat redzēt, eh, ka tad, ja līdz 2025. gadam tikai puse no e, jaunajām sievietēm, kuras e, beidz universitāti, ja viņas iesaistītos aktīvā profesionālā rīcībā sabiedrībā Eiropā, tad uh, šī te plaisa, kas citādāk būtu 21 miljons, eh, būtu samazināts līdz 3 miljoniem šie zinošie darbinieki. Un ja mēs eh, saglabājam eh, mūsdienu proporcijas ar sievietēm vīrošiem, kuri mm, profesionāli strādā, tad mazāk, pēc mazāk ja tikai puse no sievietēm, kuras eh, beidza eh, universitātes un skolas, ja viņas eh, iesaistītos profesionālā uh, sfērā, tad šī plaisa starp vīriešiem un sievietēm uz 50 gadām būs tikai 3%, 3 miljoni. To visu var panākt, uh, izmantojot tehnoloģijas, veic, veicinot jaunu modeļu, izstrādi. Tas ir ļoti svarīgs uh, temats. Uh, ir jāiziet uh, no psiholoģiskās komforta zonas uh, sievietēm profesionālajā jomā. Runa ir par pasaules un Eiropas nākotni. Un tas, ka es šobrīd runāju par šo tematu, mana motivācija drīzāk ir, kā mēs paši varam sev palīdzēt kļūt veiksmīgiem, bagātiem. Kā tik tiešām uh, Um, um, veicināt kopēju veiksmu stāstu. Daži no labās uh, prakses paraugiem nāk uh, no uh, pasaules korporācijām, un es sniegšu jums vairākus piemērus attiecībā uz to, kā mans uzņēmums HP, kā tas veicina sieviešu iesaistīšanos profesionālajā dzīvē Mm, statistikas dati Hjulets pakāra tātad eh, nodarbina 30. Uh, 300, 327 tūkstoši sieviešu, un es domāju, ka tas mūsu nozarē ir labi, labs radītājs. Mums ir aptuveni 30% eh, no darbiniekiem, kas ir sievietes. Uh, organizatori saka, ka man ir jābeidz eh, man uzstāšanās. Tātad, ko mēs eh, darām? Mēs eh, garantējam iespējas strādāt no mājām visiem, ne tikai sievietēm. Līdz ar to 80% no mūsu darbiniekiem var izvēlēties strādāt no mājām, un tas nozīmē, ka sievietes un vīrieši var kopīgi rūpēties par ģimeni, par bērniem, un tas sniedz elastīgumu sievietēm Eh, viņu eh, karjerā. Un mēs arī eh, garantējam sieviešu tīklu izveidi un starptautiskā un nacionālā līmenī pastāv apmaiņas platformas sievietēm, lai viņas varētu dalīties savās problēmās, pieredzē, lai viņas varētu vienu otru atbalstīt viņu karjerā. Mums ir mentoringa programma, kurā ir iekļauts arī kompānijas izpildu līmenis, eh, lai viņi varētu veikt mentoru funkciju sievietēm. Eh, Bulgārijas eh, tehnolo sieviešu tehnoloģiju centrs, kas ir daļa no si Eiropas sieviešu tehnoloģiju tīkla. Tātad, ko mēs izdarījām Bulgārijai? Kā jau jūs redzat tabulā, mēs garantējām mentoringa programmas visos sociālās uh, Uh, profesionālās dzīves līmeņos, sākot uh, no skolas gaitām, kad meitenes uh, veido savu viedokli attiecībā uz to, kādu profesiju labāk izvēlēties. Un kad kādi ir aizspriedumi attiecībā uz to, ka inženieru zinātnes ir domāts tikai vīriešiem, un šāda aizsprieduma pastāv sabiedrībā un ģimenē, un tas šī problēma ir jārisina. Uh, Mēs eh, nu, garantējam mentoringa eh, procesu, mēs ieviešam paraugs prakses eh, paraugus. Mēs visiem. Mēs cilvēkus informējam par šīm iespējām, mēs varam diskutēt arī par detaļām. Mēs uh, diskutējam par šo mentoringa konceptu. Mēs organizējam meiteņu dienas, kurās mēs stāstām meitenēm par eh, profesijām mm, inženieru zinātņu jomā. Mm, par to runām arī, runājam arī ar zēniem, jo viņiem ir jāmaina savs viedoklis uz pozitīv, pozitīvā virzienā. Mēs garantējam internetā balstītu apmācību attiecībā uz uzņēmē darbības uz, uzsākšanu mūsu tīklam. Un šajā tīklā ir sievietes, tur ir arī vīrieši, šis tīkls ir atvērts ir četras, eh, tur ir iekļauts eh, kopienas četras paudzes. Un iekļauta ir arī šī tā izpildu bāze sponsori, vīrieši, kas, kam ir noteicošā loma viņu uzņēmumu pārvaldībā. Tiek ievies arī tātad, biznesa kopienas labākās idejas. Un noslēgumā personīgi man ir personīgs viedoklis par Eiropas ekonomikas nākotni. Tomēr tas ir kopīgs uzdevums, kurā ir jāiesaistās dažādām iesaistītajām pusēm, un viņiem ir jāsaprot, ka vīrieši un sievietes nav atšķirīga nekādā profesionālā dimensijā. Mums ir jārada tāda vide, lai mēs varētu uh, kopīgi strādāt, uh, garantējot vienādas iespējas karjerā, attīstībā. Un arī izmantojam visas uh, cilvēku prasmes, uh, viņu talantus, gan sieviešu, gan vīriešu talantus. Es eh, pieskāros eh, no dažām no iespējamajām idejām, un es eh, priecāšos iesaistīties diskusijās ar jums par visām šīm tēmām. Paldies! Tack så jättemycket för det och eh, du... Paldies. Paldies. Jūs pieskārāties vairākam interesantām domām kāds tad būtu veiksmīgs ekonomiskais modelis un Tāpat jūs izteicāt vairākus priekšlikumus, eh, kā atrisināt uh, iesīkstējušās problēmas, piemēram, uh, algu atšķirības. Tagad uh, došu vārdu visiem, kas vēlēsies uzdot jautājumu. Biršel von Rumēnijam. Pirmā uzstāsies Birčēls kundze no Rumānijas, lūdzu. Mrs. Pircel, Romania. Lūdzu. I am Ana Burchel from Romania, deputy. Uh... Mans vārds ir Ana Burchel. Es esmu no uh, Rumānijas parlamenta. Gribēju jums pateikties, ka esat organizējuši tik veiksmīgu pasākumu. Gribētu jūs uh, apsveikt uh, Startautiskā sieviešu dienā, kas ir svinama rītdien. Rumānija, lai cīnītos pret ekonomikas un finanšu krīzes sekām, kas skāruši sievietes, Es gribēju jums pateikt, ka Rumānija nav tāda mājasaimnieču nācija. Rumānijas sievietēm bija grūti pielāgoties jaunajiem apstākļiem eh, darba tirgū. Recesija pierādīja to, ka sievietes ekonomiskā krīze skar ļoti smagi valsts sektorā, eh, lai aizlāpītu budžeta caurumus, eh, algas valsts sektorā tika samazināts par 25%. Ir cevišķi smagi tas skār sievietes, jo tieši viņas visvairāk ir nodarbināts valsts sektorē, cevišķi veselības aprūpas jomā un izglītības jomā. Un uh, sievietes jau tāpat uh, strādājot šajās jomās uh, saņem mazāk atalgojumu nekā vīrieši. Un eh, tagad, lai cīnītos pret eh, sociālajām problēmām, eh, Rumānijas parlaments vēlas uzlabot sociālo gaisotni, sociālo klimatu valstī, mēģinot atjaunot kādreizējo algu līmeni. Jāsaka, ka sievietes ir sevišķi cieši no sociālās atsumtības sieviešu atalgojuma līmenis eh, tiek samazināts daudz vairāk nekā vīriešu atalgojuma līmenis. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, varbūt, ka jūs kaut ko pārpratāt. Tātad jums ir jāizdod tikai īsi jautājumi, jums nav jāuzstājas ar prezentāciju. Es tikai nedaudz vēlējos ilustrēt to, kas notiek Rumānijā, saka runātāja. Uh, Tātad, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienībā ir novecojoša sabiedrība, vēlējos pavaicāt, kādi būtu trīs galvenie pasākumi, lai pret to cīnītos. Yeah, Jā, varbūt, ka es to nepateicu pietiekam skaidri, saka priekšsēdētājs, jo šis pirmais panels ir domāts tikai tādēļ, lai uzdotu īsus jautājumus mūsu ekspertiem. Un tagad došu vārdu mūsu komitejas vicepriekšsēdētājai Jārokas kundzei. Paldies, paldies par eh, šiem interesantajiem eh, pētījumiem. Man jūsu prezentācijas šķita ļoti interesantas un ir eh, ļoti interesanti dzirdēt, ko jūs domājat par jaunām prasmēm, kas ir jāapgūst un par to, kā vajadzētu padarīt spēcīgākas sieviešu tiesību organizācijas. Un tāpat eh, daudz ko varēja saklausīt eh, starp rindiņām, eh, ka ir nepieciešama tāda kopienas līmeņa pieeja, lai cīnītos pret šīm problēmām. Un um, bija interesanti uzklausīt arī otru runātāju, kas runāja par to, ar kādām problēmām cīnās sievietes migrantes uh, īrijā. Es strādāju pie ziņojuma par 40 miljoniem nabadzīgāko sieviešu Eiropā. Šis ziņojums taps FEM komitejā eh, nākamo mēnešu laikā. Es ļoti eh, gribētu dzirdēt kaut ko no jums, eh, runājot arī par Romu kopienas sievietēm, jo viņas ir sevišķi smagi cieši no finanšu krīzes. Tas ir uh, Jautājums, ko vēlējos jums uzdot. Mēs uh, komitejā esam izstrādājuši trīs ziņojums par šo tematiku. Uh, Morāna Šarķē kundze arī uh, ir viena ziņojuma autora, un es domāju, ka jūsu nozīmīgā bagātā pieredze arī uh, mums atvieglot mūsu ikdienas darbu. Paldies! Vai vēl kāds uh, vēlētos izteikties no dalību valstu parlamentiem? Lūdzu. Uh, may I ask the panelists what is, uh, how they see pārstāvs no Kipras parlamenta. Es vēlējos pavaicāt, ko jūs domājat par uh, lauksaimniecību. Uh, Lauksaimniecības nozare Tātad lauksaimniecībā kādreiz strādā ļoti daudz cilvēku. Kā krīze ir ietekmējusi lauksaimnieku likteni, sevišķi sieviešu likteni? Ja kādreiz šie cilvēki varēja izdzīvot ar to, ko nopelnīja strādāt lauksaimniecībā. Nu, tagad viņi bieži vien cīnās ar lielām grūtībām. Ko jūs varat teikt par šī sektora likteni? Paldies! Ja neviens cits nevēlas uzdot jautājums, lūdzu, lūdzu, jā, tomēr vēl kāds ir pieteicies. Thank you. Thank you for your... Paldies! Runātāji no Portugāles, Kardozo kundze. Uh, Paldies par šo uzklausīšanu, tā man šķiet ir ļoti noderīga. Man ir daži jautājumi. Ko jūs domājat par sievietēm augstākos varas ešelonos, kāda ir viņa iespēja ietekmēt politiskos lēmumus? Ko mēs varētu darīt, lai varētu parūpēties par lielāku sieviešu kvotu? Uh, uzņēmumu valdēs un kā var vērsties pret eh, to, ka budžeta samazinājums dalību valstīs sevišķi smagi skar tieši sievietes. Kā tas skar tieši sievietes un ko mēs varam darīt jau tagad nekavējoties? Eh, lai taupības pasākumi tik smagi neskārtu tieši uh, Uh, vārā, vārāīgākos sabiedrības locekļus. Protams, dzimumu līdztiesība ir viens no galvenajiem uzdevumiem, kas jāpilda Eiropas Savienībai dzimumu līdztiesības nodrošināšana, bet kā varētu uzlabot situāciju, kā varētu parūpēties, lai politikas vadlīnijas būtu pietiekami mērtiecīgas, lai tās varētu izskaust šo problēmu jau pašā saknē, lai varētu uh, šo mērķi sasniegt efektīvāk un ātrāk. Gadsimtiem ilgi vīrieši ir pieņēmuši ļoti tālajošas lēmumus finanšu tirgos par investīcijām eh, politikas jomās. Kā mēs varētu mainīt eh, šīs paradigmas, kas jau ir iesakņojušās, šīs iesakņojušās tradīcijas mūsu sabiedrībā? Nezinu, kā to īsti paskaidrot. Tātad vīrieši jau gadsimtiem ilgi uh, ir eh, bijuši augstās varas eh, pozīcijās ieņēmuši augstus amatus. Kā mainīt šo modi, šīs tradīcijas, lai arī sievietēm beidzot būtu kas sakāms? Paldies! Mēs dosim vārdu arī runātājiem, lai viņi varētu atbildēt uz jautājumiem. Paldies, saka Valbija kundze. Domāju, ka mēs varam izdarīt divus secinājumus. Vai nu mēs cīnāmies pret dzimumu nelīdztiesību, uzskatām to par pašmērķi, vai arī mēs cīnāmies pret šo nelīdztiesību tādēļ, ka tā nelabvēlīgi ietekmē citas dzīves jomas. Uh, Mēs varam teikt, ka uh, pilnīga nodarbinātība sievietēm ir ļoti uh, labs princips. Protams, jāņem vērā arī to, ka mūsu sabiedrība aizvien noveco, jo sievietēm, protams, uh, ir arī pietiekam daudz jāstrādā, lai viņas varētu parūpēties par pienācīgu pensiju vecumdienās, lai viņām būtu pietiekams stāžs. Protams, jādomā arī par lauksaimniecībā nodarbinātajiem. Uh, Un, kā uh, teica pēdējā runātāja, mēs varētu tā ļoti mērtiecīgi vērsties tieši pret dzimumu nelīdztiesību, kā tas ir atrunāts Eiropas līgumos. Protams, jādomā arī par sievietēm, eh, politiķiem, sievietēm, eh, uzņēmējām, cik liels ir viņu skaits. Uh, Sievietēm eh, ir jābūt ieņēma, ievēlētām eh, finanšu un ekonomisko institūciju valdēs, uzņēmumu valdēs, eh, viņām ir jāieņem augsti politiskie amati, un mums ir jāsaprot, kā to panākt, vai mums ir jārīkos tā ļoti proaktīvi un jāievieš kvotas, lai beidzot šīs iesakņojušās problēmas atrisinātu. Uh, Jāsaka, ka darot to brīvprātīgā veidā, sieviešu proporcija palē, pieaugs ļoti lēni, bet ja mēs gribam rīkoties nekavējoties, tad vienīgā metode, eh, kas ir pazīstama vēsturē, lai panāktu izmaiņas, ir kvotu sistēmas ieviešana. Ir viens piemērs sievietes valdē. Sieviešu procents eh, uzņēmuma valdē sastāv 40%, un tas ir Norvēģijā. Uh, Un eh, tas ir noticis pat bez kvotu sistēmas ieviešanas, bet citās valstīs tomēr vajadzēja ieviest kvotus, lai to garantētu. Paldies! Sakam, Bugos kundze, es gribēju runāt par eh, sabiedrības novecošanu. Eh, Īrijā mēs arī esam šo problēmu pieredzējuši. Es saprotu, ka tas notiek arī citās Eiropas valstīs. Ļoti daudz cilvēki dodas prom no valsts, lai meklētu darbu Austrālijā un vēl citās vietās. Tie ir uh, sevišķi jaunieši, kas būtu mūsu labklājības garants, bet viņi dodas prom no īrijas, lai strādātu citur, lai meklētu labāku dzīvi. Tie ir cilvēki, kas ir uh, ieguvuši labu izglītību īrijā, valsts viņos ir ieguldījusi un pēc tam viņi dodas prom. Ko es varētu ieteikt? Varbūt mums ir jāinvestē vairāk nevien īrijā, bet gan visā Eiropā. Uh, jāinvestē vairāk tieši jauniešos. Mums ir jāsaprot, kas jauniešiem šķiet pievilcīgs. Es eh, to sakot, ceru, ka mēs varam vairāk resursu atvēlēt tieši uh, jauniešiem. Ir jāparūpējas, lai ļoti talantīgi un prasmīgi jaunieši nepamestu dzimteni, lai viņi turpinātu strādāt tajā. Runājot par lēmumu pieņemšanu, nu šīs debats jau ir ievilkušās garumā. Ja mēs vēlamies, lai politisko lēmumu pieņemšanā būtu iesaistīts arī pietiekam daudz sieviešu, eh, ir jāgarantē, lai nebūtu milzīgas atalgojuma atšķirības. Un eh, viss šis dzimuma līdztiesības un dzimuma līdzsvar jautājums arī politikā ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs īrijā cīnāmies par kvotu ieviešanu. Šķiet, ka 12-13% sieviešu strādā parlamentā. Mums ir jāparunā par to, kā šo milzīgo plaisu uh, padarīt šaurāku. Un, protams, tas skar visas dzīves jomas, arī ekonomiku un darba tirgu. Uh, just to add on a couple of uh, uh... Bezuhānovs kundze no Bulgārijas. Jā, varbūt pieskaršos dažiem jautājumiem, um, par ko deputāti izteica komentārus. Protams, sabiedrības novecošana ir milzīga problēma. Ir vairāk proaktīvu pasākumu, kur iespējams ieviest pirmām kārtām Eh, vecāku gadgājumu cilvēkiem ir jābūt pie labas veselības, profilakse, laba veselības aprūpe, eh, veselīga dzīvesveida popularizēšana. tas uh, viss ir nepieciešams, lai cilvēki ir enerģiski, lai viņi ir pie labas veselības, lai viņi var strādāt ilgāk bet mums ir arī jāparūpējas par mūža izglītību, lai cilvēki eh, varētu iegūt pietiekam labu izglītību, lai viņi būtu augsti kvalificēti un varētu viegli atrast jaunu darba vietu, ja ir zaudējuši veco. Ir izvirzītas daudz dažādas koncepcijas, bet neesmu pilnīgi pārliecināta, vai pilnīgi visi saprot to, ka ir nepieciešams visu laiku izglītoties uh, un, un uh, uzlabot savu kvalifikāciju. Arī šeit pastāv dzimumu. Uh, līdzsvaru trūkums. Tas ir jāiekļauj jebkura politiķa darba kārtībā, sociālo līderu darba kārtībā. Pat tiešām nedrīkst vairāk kavēties ar šī jautājuma risināšanu. Ir jāparūpēs par attiecīgās infrastruktūras izveidi. Vēl izskanēja jautājums. par Eh, sievietēm augstos amatos, par sievietēm politisko lēmumu pieņēmējām. Eh, tā emocionāli vērtējot, eh, es esmu pret šādu principu ieviešanu, jo tas sievietēm piešķir. Es, es jau nevaru um, neko, nevaru apšaubīt to, ka sievietēm arī ir jāņem augsta āmāti, bet Uh, mēs saprotam, ka ir ārkārtīgi daudz vīriešu, kas pieņem svarīgus tālējošus lēmumus, un šīs tradīcijas jau ir iesakņojušās, bet ir jāprūpēs, lai arī sievietes varētu plec pie pleca sēdēt ar šiem vīriešiem valdes sēdēs un tā tālāk. Bet es uzskatu, ka ieviešot kvotas, Jā, ir daudz eh, labu piemēru, piemēram, Zviedrijā un Spānijā. Arī īrijā norisinās debats par kvotām visā apvienotā karalistē Vācijā. because uh, clearly uh, it is about the talent of people, it's not about Bet jāsaka, ka uh, cilvēks ir jāpieņem darbā vai jāieceļ kādā amatā tādēļ, ka viņš ir talantīgs un profesionāls, nevis viņa dzīmuma dēļ. Un, protams, situācija mainās uz labo pusi. S sievietes bieži vien uh, tādās saspringtās situācijās uh, saglabā vēsu prātu. Uh, jo viņas ir iemācījušās veikt vairākus uzdevumus reizē, viņām ir jābūt mātēm, ir jāstrādā, uh, jātīra māja un tajā pašā laikā vēl jābūt uh, profesionāliem savā darba vietā. Es negribu, lai jūs mani pārprastu. Es negribu tagad uh, par katru cenu cīnīties par to, lai sievietēm tiktu atvēlētas uh, īpašas privilēģijas sabiedrībā, bet uh, Ir jāveido tāda vide, lai arī sievietes tiktu novērtētas, lai viņas varētu sniegt savu ārtavu sabiedrībai. Mums ir jārunā par konkurētspēju, par Eiropas labklājību vidējā termiņā un ilgā termiņā. Mēs nerunājam par viena cilvēka dzīvi, mēs runājam par visu sabiedrību kopumā. Pēdējais jautājums tika uzdots par uh, tādiem lēmumiem, ko pieņem galvenokārt vīrieši. Mums varbūt vajadzētu to aplūkot no cita redzes lēņa. Ir jābūt iekļaujošai videi, ir jābūt labam dzimumu līdzsvaram, ir jāatrod labi risinājumi, lai Eiropa beidzot izkļūtu no krīzes. Dzimumu līdztiesības jautājums īstenībā nav tāds sieviešu jautājums. Nē, tas ir līderu jautājums. Uh, problēmu var atrisināt, ieviešot dažādas programmas, uh, projektus pilnīgi visās, visos līmeņos, eh, gan Eiropā, gan dalību valstīs. Ir jāvēršas pret aizspriedumiem, pret stereotipiem, un tas ir um, jādara uh, jau uh, agrīnā vecumā bērni, kam tagad ir 10, 11 gadi, rītdien jau viņi uh, stāvēs tribīnē un vadīs mūsu sabiedrību. Tā tad ir jāstrādā jau ar bērniem, jau bērnībā ir eh, jāmāca bērnus mainīt savu domāšanu, pārvarēt stereotipus, ieviešot jaunas domāšanas modeļus. Paldies! Very... Paldies! Es gribēju pateikties visām trim viešņām par to, ka viņas ieradās uzklausīšanā un uzstājās ar prezentācijām. Sirsnīgi jums pateicos. And we, and we now... Tagad šeit uh, ieradīsies runātājs, kas uzstāsies otrajā panelī. Bien, sans plus attendre, je vous propose que euh, nous entamions tout de suite le deuxième. Tad nu turpināsim mūsu darbu ar nākamo paneļu diskusiju, nu, tātad otrā daļa. Mans vārds ir Elizabete eh, Morāna Šartjē, un es esmu sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas priekšsēdētāja vietniece. Un gribu teikt, ka No savas puses esam lepni e, par to, ka šāda komiteja mums parlamentā ir. Un būdama deputāte Eiropas parlamentā, es arī priecājos, ka mūsu komitejas priekšsādātājs ir vīrietis. Jo esam pilnīgi pārliecināti, priekšsādātāja kungs, ka sieviešu līdztiesība darba vietā ir eh, jautājums, kas eh, paģēra arī vīriešu iesaisti. Un tāpēc tīri personīgi vēlos pateikties mūsu priekšsēdētājiem Mikēlam Gustafsonam un visiem vīriešiem, kas piedalās arī šajā sanāksmē. Jūs mums esat vajadzīgi. Vēlos teikt, ka šī nav tāda feministu kustība, jo mums svarīgi ir kopā veidot šo te līdztiesību. Tātad otrā paneļa diskusija. Mēs runāsim par krīzes pārvarēšanu un par dalībvalstu parlamentu pārstāvju pieredzi un labāko praksi. Arī šeit mums būs trīs runātāji, Tāpēc visiem lūkšu eh, turēties pie desmit minūšu ierobežojumu prezentācijai. Tagad mūsu pirmais runātājs būs baronese Okateina no apvienotās karalistas Lordu palātas iekšējā tirgus infrastruktūras un nodarbinātības apakškomitejas. Viņi ir arī šīs apakškomitejas priekšsēdētāji. Paldies, ka jūs varējāt ierasties. Un pēc pirmā runātāja mums būs Karmena eh, Kintanilla no Spānijas. Viņa pārstāv deputātu kongresa līdztiesības komiteju un ir šīs komitejas priekšsādētāja. Un kā pēdējais mūsu runātājs, nodrošinot dzimumu līdztiesību, eh, mums būs Rolāns Kurto kungs, kas ir eh, no Francijas, no Francijas senāta un pārstāv sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības delegāciju, kurai ir priekšsēdētāja vietnieks. Tālāk, ilgi nekavējoties, došu vārdu mūsu pirmajam runātājam, runātājai no apvienotās karalists. Jūsu desmit minūtes, lūdzu. Liels paldies! Visiem labrīt un liels paldies, ka jūs mani uzaicinājāt, eh, jūs uzrunāt šajā ļoti interesantajā un svarīgajā pasākumā. Kā jau teikts, esmu vienas no apakškomitejām Lordu palātā priekšstādētāji. Un šī ir iekšējā tirgus infrastruktūras un nodarbinātības apakškomiteja, kas ir manuprāt, ārkārtīgi svarīga, taču, protams, e, citu komiteju var, vadītāji varbūt domā savādāk. Mēs savā komitejā strādājam no Eiropas Savienības skatu punkta, ne tikai no nacionālā skatu punkta. Mēs ļoti analizējam visas direktīvas un uh, visus priekšlikumus, kas nāk no Eiropas komisijas. Uh, un eh, dažkārt arī lūdzam papildu informāciju un ziņojumus. Šobrīd svarīgi ir saprast, kā mēs kā dalībvalstu pārstāvi eh, varam nodrošināt, lai sievietes ir vairāk pārstāvētas augstākajos amatos darba tirgu. Svarīgi ir saprast, ka sievietes eh, jaunākā vecumā, kurām ir ļoti laba izglītība, kas ir ļoti gudras un ka viņām ir nepieciešami paraugi, labi paraugi, kuriem sekot. Tāpēc mūsu diskusijās šodien mums ir jāapzinās, ka tā ir mūsu atbildība likt nākamajai paudzei domāt pozitīvi un nevis skatīties atpakaļ un eh, pievērst uzmanību tikai recesijai un problēmām, bet skatīties arī nākotnē. Pagājušā gada uh, Novembrī mūsu komiteja nāca klajā ar ziņojumu, analizējot eh, līdz, dzimumu līdztiesību uzņēmumu valdēs. Mēs veicām aptauju un bijām pārsteigti, cik maz sievietes ir pārstāvētas šajās valdēs. Taču jāsaka, ka, protams, mēs esam eh, progresējuši pēdējos gados, jo, piemēram, mēs skatāmies 84. gads, Es biju viena no tikai sešām sievietēm sava uzņēmuma vadībā. Un tad varbūt bija 800 e, vīriešu vai nu, cilvēku e, tajā laikā valdēs, un e, propor, sieviešu īpatsvars bija tikai 0,3%. ziņojums no profesionālo valžu fóruma liecina, ka šobrīd e, sieviešu ir 315, 315 no aptuveni 800 uh, e, dalībniekiem valdēs, un sievietes veido 25% šeit. Un tātad Šīs ir izmaiņas, kas ir panāktas no 1984. gada. Bet no simts uh, uzņēmiem, kas ir aptaujāti, tikai septiņos valdēs ir tikai un vienīgi vīrieši. Tad rezultātā mēs varam secināt, ka situācija ir mainījusies. Es zinu, ka daudz no jums varbūt domā, ka kvotas būtu risinājums, taču mūsu situācijas uzlabojums ir panākts bez kvotu piemērošanas. Un, kā jau teicu, būtisks aspekts ir bijis labie piemēri. Lielbritānijā šobrīd sievietes ir 45% no darba spēka, un 60% no augstskolu beidzējiem arī ir sievietes. Pārsteidzoši, protams, ir, ka tikai 17,3% sieviešu ir uzņēmumu valdēs. Mēs apzināmies, ka statistika liecina, ka sievietes ir spējīgas veikt šos atbildīgos uzņēmumus. Aptuveni 2500 sievietes, kas varētu ieņemt šos te amatus šobrīd uh, Lielbritānijā. Rādītāji un statistikas dati, ko esam eh, saņēmuši, ir eh, liecina, ka sabiedrība ir gatava eh, šādām te pārmaiņām, taču ir grūti pārliecināt uzņēmumu vadības. Tāpēc būtu svarīgi šo situ vidi veicināt, lai sievietes varētu vieglāk ieņemt šos augstos amatus. Uh, Svarīgi ir arī, ka ir eh, jaunas pieejas, jaunas idejas, eh, kas eh, arī nonāk šajā uzņēmuma vadību diskusijās. Protams, ļoti daudz, kas vēl ir uzlabojams šajā jomā, bet mēs priecājamies, ka ir arī labie piemēri no citām dalībvalstīm un valdībām. Uh, ir virkne valstu, tā skaistā Lielbritānija, kas ir eh, integrējušas dzimumu līdztiesības aspektus savā, savos e, iekšējos kodeksos. Piemēram, Lielbritānijā šis te kodeks paredz, ka valdes eh, pienākumu aprakstā ir jāiekļauj arī attieksme pret dzimumu līdztiesības uh, aspektu. Darba, eh, no, novērtējot darbu, uzņēmuma valdēs arī ir jāņem vērā šis dzimuma līdztiesības uh, aspekts. Taču mūsu arī mēs saprotam un ļo, mums ļoti žēl, ka finanšu krīzai un taupības pasākumiem ir bijis negatīvs, negatīva ietekme uz situācijas uzlabošanos. Tāpēc ir ļoti svarīgi gan politiskajā, gan ekonomiskajā jomā mazināt šo te izmisuma sajūtu pēc uh, ekonomiskās krīzes. Ir uh, Eiropas komisija šobrīd strādā arī pie rekomendācijas par uh, uzlab, kā uzlabot jauniešu uh, situāciju, tieši ņemot eh, vērā nodarbināt, viņu nodarbinātību, un arī mēs strādāsim tajā virzienā. Mēs esam ļoti priecīgi par šādām rekomendācijām, kurām nāk lajā Eiropas komisija, mudinot nacionālās, eh, nacionālās likumdevējus risināt jauniešu situāciju, lai mazinātu nodarbināt, lai mazinātu bezdarbu un veicinātu paraugu prakses apmaiņu starp valstīm. Bez šīm grūtībām, ar ko sievietēm ir jāsastopās, Lielbritānijā nesen tika publiskots ziņojums par to, kā budžet, valsts budžeta samazinājumi ir ietekmējuši sievietes aptuveni 40% nodarbināto sieviešu strādā valsts sektorā, tāpēc valsts budžeta samazinājumi ļoti lielā mērā ir ietekmējuši tieši sievietes. Tāpat sievietēm ir grūtības eh, atrast augsti kvalificētus uh, puslodes vai daļējas slodzes darbus, tāpat spēju nodrošināt savu bērnu aprūpi darba laikā. Tāpēc eh, ceru, ka arī šīs konferences laikā mēs dzirdēsim eh, arī citu valstu pieredzi šajās lietās. Mums būtu pienākums censties mazināt šīs problēmu sekas mums vajag ne tikai analizēt pagātni un tās problēmas, kuras esam pieredzējuši, bet skatīties arī nākotnē. Ar to es nevēlos mazināt vai nepietiekam uzsvērt šīs krīzes nozīmi. E, un e, arī <laughs> jāņem vērā, ka vīriešiem ir bijusi liela no, <laughs> loma šīs krīzes izraisīšanā. <clears throat> Bet e, līdzīgi kā Hewlett Pakard pārstāve teica, es gribu uzsvērt vajadzību skatīties nākotnē. Piemēram, sievietes ir izcilas eh, darbinieces arī IKT jomā, to starp. Un eh, mums nevajadzētu pievērst uzmanību tikai tām industrijām, kas šobrīd samazinās vai e, piedzīvo norietu, bet tieši otrādāk skatīties e, tajā, to industriju virzienā, kas aug. Arī Lielbritānijā, protams, mēs vērojam, ka IT nozare ir eh, strauji augoša un noteikti sievietēm arī ir liela loma spēlējama šajā nozarē. Lielas paldies! Merci infiniment, Madame la Présidente. C'était tout à fait intéressant d'avoir uh, votre analyse, uh, votre éclairage. Sans plus attendre, nous passons. Lielas euh, paldies par jūsu sniegto analīzi un par to, ka uh, iepazīstinājāt mūsu dažādām idejām. Tagad ķersimies pie nākamā darba kārtības uh, punkta uh, - Spānijas uh, pārstāve Karmena Kintanija. Jums ir dots vārds. Paldies! Pirmkārt, dāmas un kungi, labrīt! Vēlos pateikties Eiropas eh, parlamenta sieviešu eh, tiesību komitejai par eh, ielūgumu šodien šeit uzstāties šajā starptautiskajā fórumā. Jautājums, kuru šodien apspriežam, ir viena no svarīgākajām problēmām, kura ietekmē visas Eiropas Savienības valstis, un tas viss attiecās ļoti sevišķi uz sievietēm. Sievietes saskars ar ekonomiskām grūtībām. Un kā jau teica iepriekšējie paneļa runātāji, mums, eh, protams, ir jādalās ar paraugu prakses eh, piemā, piemēriem ar nacionālajiem parlamentiem. Un es eh, dalīšos ar jums ar savu Spānijas pieredzi. Trinidada Homenis kundze, mana kolēģe, eh, arī ir šeit. Un viņa arī vadīja sedā, senātu. Mums ir jārunā par to, kā ekonomiskā krīze ietekmē sievietes, un eh, es runāšu par to, kā tā ir ietekmējusi sievietes Spānijā. Šis ir viens no sarežģītākajiem eh, posmiem nesenajā Eiropas Savienības vēsturē. Kā jau to teica Džānī Pitēla, viņš šeit teica, ka šai krīzē, krīzē nav precedenta. Tā nu diena ir. Tāda nekad nav bijusi visā cilvēks vēsturē. Tas mums atgādina par uh, 20. Eh, gadu krīzi. Un mums vajadzētu koncentrēties uz to, ko mēs varam darīt, lai, eh, darīt, lai radītu jaunas darba vietas un palīdzētu miljoniem eh, cilvēku izkļūt no drūmās finanšu situācijas, kāda šobrīd pastāv. Spānija situācija ir ļoti sarežģīta. Krīze ir skārusi Spāniju ārkārtīgi spēcīgi un pašreiz Spānijas valdība cenšas krīzi risināt ar lielu reformu palīdzību. Ehm, esam jau iepazīstinājuši Eiropas eh, Savienību ar šīm reformām, esam samazinājuši tātad valsts eh, izdevumus eh, līdz 6,7% un tas mums ļauj cerēt, ka esam nokļuvuši uz pareizā ceļa. Tā ir pozitīva zīme. E, tagad mēs esam nostājušies uz atvesaļošanās ceļa, un mums uh, ir jāuzņemās līderība šajā ceļā, lai veicinātu nodarbinātību. Spānijā bezdarbs ir ļoti augsts, e, un tas skar gan sievietes, gan vīriešus. Galvenokārt tas ietekmē eh, celtniecības nozari. Tomēr Spānijā eh, attiecībā uz eh, nodarbinātību tiešām mm, pastāv dzimumu līdztiesība. 2,2 miljoni sieviešu ir bez darba, salīdzinot ar 2,4 miljoniem vīriešu un attiecībā uz cilvēkiem zem 24 uh, gadu vecuma uh, sievietes uh, ir nodarbināts vairāk. Tagad, uh, tomēr attiecībā uh, uz sievietēm un vīriešiem virs 25 gadu vecuma šie skaidri ir uh, uh līdzīgi tātad 2,1 eh, miljonus eh, sieviešu un 2,2% vīriešu. Šodien mēs spēļam par to, kā šī krīze ietekmē sievietes un vīriešus un kas mums būtu darāms, lai krīze pārvarētu. Mums ir nepieciešams iesaistīt eh, vīriešus cīņā, lai uzlabotu sieviešu situāciju. Un mums ir arī nepieciešama viņu apņemšanās strādāt līdztiesīgākai nākotnēji. Ko es varu teikt? Tomēr ekonomiskā krīze e, vairāk sieviešu ir novadusi nabadzībā, tāpēc ka tagad vairāk sieviešu vada mājasainiecības un viņām ir jāiztiek ar mazākiem resursiem. Un viņiem ir arī mazāk brīvība, ne tikai mazāk resursu. Viņām ir jārūpējas par bērniem, par mājasainiecību un viņiem ir mazāka uh, pirkspēja, viņiem ir mazāka pirkspēja. Par to mēs Spānijā uh, esam daudz diskutējuši, ir daudz parlamentāro iniciatīvu, gan dzimumu līdzēsības komitejā, gan kongresā, kā arī Spānijas senātā. Spānijā esam apsprieduši uh, Eh, šo situāciju konkrētāk attiecībā uz pasākumiem, uz kuriem ļoti koncentrējamies saistībā ar sieviešu situāciju. Mums ir nepieciešama konkrēta pasākuma, mums ir nepieciešama tāda pasākuma, kas ļauj radīt darba vietas. Mums eh, tas ir nepieciešams eh, gan jaunākām, gan vecākām sievietēm, gan zem, gan virs 25 gadu vecuma. Iepriekšējā paneļa runātājs pieskārās ļoti svarīgiem jautājumam par algu uh, nesamērību, algu atšķirību, un tas arī ir ļoti svarīgs jautājums Spānijā. Spānijā 16,7% ir šī atšķirība, un tas ir uh, mm, atbilstoši Eiropas vidējai uh, algu atšķirībai vīrietēm, vīriešiem un sievietēm kas ir 16,4%, bet, eh, kā jau tika minēts, tas ir saistīts arī ar to, ka sievietes eh, dažkārt eh, strādā uz puslodzi, nevis kā vīrieši, uz pilnslodzi. Un līdz ar to 8% sieviešu eh, strādā, mm, tad 8% vairāk sieviešu ir nodarbinātas eh, darbos uz puslodzi, un, protams, ka tas arī ietekmē šo algu atšķirību. Dažādās parlamentārajās grupās, gan kongresā, gan senātā Spānijā, esam eh, pieņēmuši pasākumus, esam aicinājuši valdību veicināt uh, algu uh, vienādošanu, uh, uzsverot uh, to, ka ir nepieciešams dažādas stratēģijas, uh, kas uh, veicinās dzimumu līdztiesību. Un mēs izmantojam stratēģiju, kuru uzsāka komisija Un mēs arī aicinām uh, vienlīdzīgu, maksāt vienlīdzīgu algu par vienādu darbu. Tātad uh, vienlīdzīgs uh, darbs, vienāds vērtības darbs. 45. Uh, pants uh, vienlīdzības aktā Spānijā. Nu, kopš 2007. Uh, gada tas ir spēkā, un tur ir noteikts, ka mums ir jācīnās pret algu diskrimināciju, un mēs esam aicinājuši valdību garantēt, lai tas arī tiktu piemērots pilnībā. Mums ir jādalās ar pieredzi, un tie ir dažādi parlamenti klātesoši. Šobrīd Spānijas parlaments ļoti citīgi īsteno pasākumus, un mūsu apņemšanos eh, veicināt piekļuvu darbam Eh, lai mazinātu eh, šo te eh, algu atšķirību. Un, protams, ka ir nepieciešams, lai valdība ņemtu vērā, ka sievietes un vīrieši vēl nav vienlīdzīgi darba tirgu, līdz ar to mums ir nepieciešama izšķirošā stratēģiska rīcība. Vienlīdzības komitejas darbs Spānijas parlamentā ir ārkārtīgi svarīgs. Pašreizējā situācija ir ļoti smaga. Mēnesī pēc mēneša Spānijā aizvien vairāk paaugstinās bezdarbs, un mēs redzam to, ka sievietes tas ietekmē vairāk nekā vīriešus. Un ka nabadzība, eh, sievietē, gal, nabadzība Spānijā galvenokārt skar sievietes. Līdz ar to mums ir nepieciešams eh, strādāt, lai veicinātu nodarbinātību un iznīcinātu diskrimināciju. Tāpēc vienlīdzības eh, komiteja tika izveidota, un tā ir apakškomiteja, eh, kura pēta darba stundas un darba līdzsvaru, kā tiek sadalīti uzdevumi starp sievieti un vīrieti, gan mājās, gan darbā. Un Eh, šis eh, uzdevums ir jāveic vēl daudzās Eiropas Savienības valstīs un Spānijā eh, jo sevišķi. Un noslēgumā, runājot par likumdošanas iniciatīvām, tur ir iekļauts tas, ko dara Spānijas parlaments kopā ar Spānijas reģionu pārstāvjiem. Mēs ļoti cītīgi strādājam, lai garantētu, ka vīrieši un sievietes eh, tiek pieņemti darbā vismaz uz sešu mēnešu periodu. Un mēs mudinām pieņemt darbā cilvēkus, kuriem nav darba, un uzņēmumiem eh, tiek uh, Eh, piedāvātas liels eh, stipendi, eh, subsīdijas, lai viņi tā darītu. Jo mums ir jāiesaista cilvēki atpakaļ darba tirgu. Iepriekšējā runātāja mm, ļoti svarīgu faktu pieminēja. Mums ir jāpārvar šī psihoze, ekonomiskās krīzes psihoze. Ekonomiskā krīze nevar eh, daudziem cilvēkiem, daudziem miljoniem cilvēku grimt depresijā. Tāpēc eh, daudzu nacionālo parlamentu pārstāvjiem vajadzētu censties sabiedrībai stāstīt, ka, ja mēs uh, veicam zināmus uh, upurus, uh, tad mums būs iespējams pārvarēt šo ekonomisko krīzi, tas ir iespējams. Es, nu pat kā atgriezos no Ņujorkas, es tur piedalījos ANO sanāksmē. Un man ir jāsaka, ka mums ir jābūt vienotiem šobrīd mm, vēl vairāk kā jebkad agrāk. Ir, tur bija daudz atsācis uz Eiropas Savienību, tad ANO līmenī. Jo sevišķi attiecībā uz Pekinas apņemšanos Mēs eh, strādājam, lai panāktu vienlīdzīgas iespējas eh, vīriešiem un sievietēm. Pagājušajā gadā eh, tika izstrādāts dokuments, un pagājušajā gadā ano prioritāte bija lauku sievietes, tomēr šis dokuments vēl nav izplatīts. Šo, šogad notiek koncentrēšanās uz vardarbību Septiņas no desmit eh, eh, sievietēm ir cietušas eh, no vardarbības. Eiropas Savienība ir vienota, mums ir jābūt vienotēm. Tāpēc, ka mēs veidojam nākotni miljoniem meiteņu un sieviešu visā pasaulē. Lielas paldies, kā devāt man iespēju izteikties. Paldies! Tagad uzreiz dosim vārdu trešajam runātājam. Rolānām Kurto no Francijas senāta. Paldies. 100% d'accord avec les propos qui ont été tenus il y a quelques instants par. Es gribēju nedaudz atbalstot to, ko teica iepriekšējā runātāja. Dzimumu līdztiesība ir ļoti būtisks jautājums, un to aizstāv arī Francijas senāts. Jāsaka, ka ekonomika un finanšu krīze ir uh, smagi ietekmējusi visu Eiropas Savienību un arī pasauli. Tieši tādēļ katru dienu uh, Eh, meklējot eh, izēju no krīzes un mēģinot radīt jaunas darba vietas, mēs varam ārkārtīgi daudz iemācīties. Mēs varam arī mācīties no kaimiņiem, no partneriem. Tādēļ es eh, gribēju pateikties sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai un eh, tās priekšstādātājiem Mikelam Gustafsonam par to, ka ir organizēta tik būtiska sanāksme. Mums, protams, ir e, jāparūpējas par izkļuvu no krīzes tādā balansētā veidā, un mēs nedrīkstam aizmirst sieviešu tiesības. Vēlējos pateikties e, komitejas priekšsēdētājam, un es gribēju pateikt, e, ka arī senātā mēs Francijā esam darījuši ļoti daudz, lai likumdošanu piemērotu arī dzimumu līdztiesības prasībām. Pirmajā kārtām vēlējos uzsvērt, ka vienādas iespējas nav tikai uh, kaut kas tāds, kas ir godīguma princips. Mēs vēlamies, lai sievietes būtu vairāk pārstāvētas uh, gan valdībās, ministru kabinetos un pēdējo gadu laikā pētījumi, kas veikti Eiropā un uh, ASV pierāda, ka ja e, ir e, labākas e, dzimuma proporcijas uzņēmuma valdēs, tas nāk uzņēmumam tikai par labu, jo sievietes nāk ar savu pieredzi, vīrieši ar savu pieredzi, katram ir savs vadības stils un tas uzņēmumu tikai bagātina. Protams, ja būs vairāk sieviešu uzņēmumos un uh, augstās amatos, tas neatrisinās visas problēmas uh, vienā rokas rāvienā, bet krīzes laikos uh, mums arī šādu principu nevajadzētu novērtēt par zemu. Francijā mēs vēlējāmies ieviest kvotu sistēmu uzņēmumos, uzņēmumu valdēs. Marija Žo Cīmermane, ar kuru es sadarbojos uh, asamblējā Franču parlamentā, um, inicijēja vairākus pasākumus šajā jomā. Es gribēju viņai par to pateikties. 27. janvārī 2011. gadā Francijas parlaments pieņēma jaunu likumu un mēs ar likuma palīdzību vēlējāmies garantēt, lai vismaz 20% sieviešu strādātu lielāko uzņēmumu valdēs, gan valsts uzņēmumos, gan eh, biržā kotētajos uzņēmumos. Tagad mēs vēlamies eh, šo procentu paaugstināt uz 40 eh, līdz 2017. gadam. Pētījums, kas tika veikts 2012. gada oktobrī, eh, pierādīja, ka tagad Francijas uzņēmumu valdēs jau strādā 1 ceturtā daļa, jeb 25% sieviešu. Piekt, 2013. gada 5. Eh, februārī Senāts pieņēma rezolūciju, lai eh, būtu laba dzīvuma līdztiesība eh, uzņēmumu valdēs. Tāpat mēs esam uzlabojuši procedūru pieņemot cilvēks darbā. Mēs vēlamies, lai uh, būtu tāds noteikums, kas garantētu to, ka arī sievietes var labāk iekārtoties darbā, valdībā uh, un var ieņemt augstus amatus. Mēs esam noteikuši progresīvu 40% kvotu vadības um, ešelonā. Un mēs redzam, ka kopš 2012. Uh, gada maija 16% uh, gadījumu šie lēmumi nāca par labu tieši sievietēm. Uh, Jāsaka, ka uh, valdības, um, valdības uh, sastāvs Francijā ir atkarīgs no valsts prezidenta un premjerministra parlamentam, tur īsti nav ko teikt. Bet es gribu teikt, ka kopš 2012. gada māja pie mums ir pirmā paritārā valdība Francijas vēsturē. Es domāju, ka tas ir ļoti būtisks simbols, un mēs nevaram to uh, izlaist no acīm, ja runājam par uh, sievietēm, kas ieņem augstus amatus lēm, politisko lēmumu pieņemšanā. Un tam ir ļoti nozīmīgas sekas. Tagad ir uh, iecelts arī īpašais sieviešu tiesību ministrs. Uh, Um, tas ir tikai viens no pasākumiem, kas ir ticis ieviests Francijā, lai mēs varētu labāk garantēt uh, līdztiesību abiem dzimumiem un uh, visās jomās. Tagad ir izveidota arī īpaša zinātnieku komanda, kas pievēršas uh, dažādu stereotipu pētīšanai, un uh, viņi varēs dot ieteikumus, kā labāk cīnīties pret iesakņošamies stereotipiem. Un tas ir jādara jau pēc iespējas ātrāk. Jau uh, sākuma skolā pār bērnu galvām gāžas dažādi stereotipi, viņi tiek iepazīstināti ar tādām ļoti klišejiskām uh, dzimumu lomām un tam līdzīgi. Ir arī izveidota īpašā augstā dzimuma līdztiesības padome, un mēs esam aktīvāk sākuši cīnīties pret vārdarbību, no kuras cieši sievietes. Tātad mēs esam darījuši ļoti daudz un esam pieņēmuši arī divus likumus šajā jomā. Tādā veidā mēs varam savu likumdošanu labāk pielāgot mūsdienīgai situācijai un parūpēties par to, uh, lai atvieglot to sieviešu dzīvi, kas ir uh, īpaši cietušas no krīzes. Uh, gribēju jūs iepazīstināt ar dažiem statistikas datiem, un pētījumi ir veikusi mūsu ekonomikas ministrija. Sievietes Tātad 75% no sievietēm uh, kas strādā, strādā par mizim, minimālo algu, un ir ļoti daudz sieviešu, kas strādā uh, laika darbu, nepilnu darba laiku, un strādā uh, pakalpojumu nozarē, kur darbs ir ļoti zemi apmaksāts. Viņas ļoti uh, cieši ņemot vērā negatīvo attīstību darba tirgu. Protams, mums ir jācīnās pret šādu krīzes izraisīt nabadzību, no kuras īpaši smagi sievietes. Ekonomiskā krīze sākās 2008. 2008. gadā. 2008. gadā no krīzes cieta tieši vīrieši, jo viņi strādā industrijas sektoros, e, un tur tradicionāli strādā vairāk vīrieši nekā sievieši. Sākumā sievietes, kas e, strādā citās jomās, arī valsts sektorā, necieta tik daudz, bet e, sieviešu vidū bezdarba rādītāji sāka augt 2009. gadā, un 55% no visiem bezdarbniekiem ir tieši sievietes. Eh, sievietes biežāk strādā eh, nepilnu eh, darba dienu, viņas, piemēram, strādā 15 stundas dienā un 4,6 miljoni darba ņēmēju strādā nepilnu darba dienu. Bieži vien tie ir sievi, cilvēki ar zemāku izglītību, 82% no viņiem ir sievietes, un viņas ir gluži vienkārši nolēmtas nabadzībai. Tagad mēs esam izveidojuši jaunu kodeksu attiecībā uz nepilndarba laiku, e, ir pieņemts vairākas e, konvencijas, bet mēs joprojām e, pieredzam to, ka sievietes atrodas tādā kā likteņa pabērnu lomā. Sievietes bieži vien strādā par zemāku algu, līdz ar to viņas vēlāk saņem pensiju viņu darba grafiks bieži vien ir tāds netipisks, viņām e, mazāk pienāks dažādi sociālie pabalsti. Kā jau Valbijas kundze teica, mums ir ļoti uzmanīgi jāiepazīstas uh, ar ekonomiskās krīzes radītajām sekām. 2012. gadā Senāts pieņēma ļoti svarīgu dokumentu - sievietes uh, un darbs. Tur mēs runājam galvenokārt par to, uh, kā apmaksāt virsstundas, kā. Um, labāk plānot darba grafiku, lai nebūtu pārāk liels pārtraukums starp dažādām darba, dienā, eh, darba vietām un eh, esam pieņēmuši arī citus pasākumus. 2014. gada 11. janvārī tika parakstīts uh, Eh, parakstīta nacionāla vienošanās par to, lai tiktu paaugstināts atalgojums par virsstundām un tika eh, noteikts, ka 24 stundas ehm, nedēļā ir minimālais ehm, laika darba ilgums, un e, šie noteikumi ir jāievieš darba likumdošanā. Priekšlikums jau izteikts, un šim likumam mēs pieskārsimies pavasar mēnesī. Paldies, Kurtūkungs, par jūsu uzstāšanos. E, tagad e, vairāki kolēģi ir vēlējušies izteikties lai eh, reaģētu uz uh, ekspertu prezentācijām. Lūdzu, nerunājiet ilgāk par divām minūtēm, jo mums ir jāatgūst iekavētājs. Esam jau nedaudz nokavējušies. Tagad došu vārdu Matrai kundzei no Ungārijas, lūdzu. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! A jelen gazdasági válságban a családok biztonsága... Priekšsādātājs kundze. ...hanem a család és a munka... Tieši krīzes laikos mums ir jāparūpējas par to, lai sievietes vieglāk varētu apvienot darbu un ģimenes dzīvi. 2020. gada stratēģijā ir runāts par uh, dalību valstu pienākumiem veikt dažādas reformas šajā jomā. Mēs esam Um, pieredzējuši problēmas, mums bija uh, arī parādi ārvalstu valūtā, un tas uh, īpaši smagi skar privāti personas. 2013. gadā krīze mūs ir uh, iepļaukājusi ar jaunu spēku, atkal pieauga bezdarba rādītāji, un uh, palielinās valsts budžeta deficīts. Ungārijas valdība vēlējās veicināt nodarbinātību un tika pieņemts jauns darba likums. kas, ar kur palīdzību mēs vēlamies uzlabot nodarbinātību tieši sieviešu vidū. Visās Eh, vecuma grupās ir pieaudzis eh, sieviešu, nodarbināto sieviešu skaits. Nestoties uz visiem valsts pūliņiem, eh, bezdarba rādītāji ir pieauguši, jo ir palielinājies darba spējīgo cilvēku skaits tika ieviestas pārkvalificēšanas programmas, mēs uh, uh, ieviesām nodokļu atvieglojums tiem uzņēmumiem, kas uh, pieņems uh, darbā bezdarbniekus un mēģinās tos integrēt darba tirgu. Uh, Mēs esam atvēlējuši šai programmai vienu uh, miljonu eiro un vēlamies līdz 2013. gadam radīt jauns darba vietas un radīt arī alternatīvas darba vietas sievietēm. Mēs esam uh, ieviesuši arī darba vietas garantiju programmu. Paldies, paldies, kundze! Tagad došu vārdu Vasīļeva kungam no Rumānijas. First of all, I would like. Pirmām kārtām vēlos apsveikt jūs un arī pateikties par šīs sanāksmes rīkošanu un ļaujiet man runāt rumāņu valodā. Uh, Pirmām kārtām, paldies par šo lielisko iespēju jūs uzrunāt. No savas puses neesmu sagatavojis nekādu tehnisku prezentāciju ar cipariem un statistikas datiem, bet vēlos runāt no sirds. Manuprāt, šajā situācijā tas būtu visatbilstošākais. Es pārstāvu Dandiju Konesko partiju Rumānijā un vadu arī Rumāņu sieviešu delegāciju senātā. Man liekas, ka mēs esam ienesuši tādu jaunu dvēsmu, eh, salīdzinot eh, ar to, kas ir bijis iepriekš mūsu parlamentā. Mūsu partiju vada sieviete, un eh, partijas Eh, locekļu vidū ir eh, lielākais sieviešu īpatsvars. Pēdējos desmit gados mana komiteja, manu komiteju ir vadījusi sieviete. Diemžēl jāsaka, ka komiteju parasti nesaklausīja. Un šobrīd komiteju vada vīrietis. esam novērojuši, cik liela ir eh, atšķirība eh, tajā, vai sieviete vai vīrietis eh, atrodas vadošās, vadošos amatos. Attīstītajās valstīs Eiropā vairāk kā 30% deputātu parlamentā ir sievietes. Lai panāktu ekonomisko izaugsmi, ir nepieciešams panākt, lai vairāk sieviešu būtu vadošos amatos. Runātājs cenšas iekļauties divās minūtēs un runā ļoti ātri. Tad, kā jau teicu, lai izkļūtu no krīzes, neatkarīgi no tā, kāds ir krīzes raksturs, ir svarīgi palielināt sieviešu lomu. Tāpēc ir nepieciešams izstrādāt e, tiesību aktus Eiropas Savienības līmenī un, protams, nodrošināt lielāku sieviešu īpatsvaru arī nacionālajos parlamentos. Arī Rumānijas senāts nāks klajā ar šādiem priekšlikumiem, un es ceru, ka citas politiskās partijas uh, Eh, mūsu valstī atbilst, atbalstīs mūsu idejas. Rumānijā sievietes vēlas turpināt šo te integrācijas procesu, tā skaitā arī iekļaušanos Schengenas zonā. Rumāņu tauta Eh, skatās ar cerībām eh, nākotnē un progresu. Un vēl nobeigumā tikai vēlos apsveikt visas sievietes, mātes, meitas un eh, citas sievietes šajā dienā. Nākamā runātāja ir Anna Birčala, kas arī pārstāv Rumāniju, un lūdzu jūs nelasīt savu prezentāciju. Paldies! Taupības pasākumi, ko īstenoja Rumānijas valdība, nav veicinājusi ekonomisko izaugsmi, kā arī jaunu darbu vietu radīšanu. Te pašā laikā tieši to sabiedrība gaida, un tas viņai ir vajadzīgs. Tā sociālā kategorija, kuru krīze skāra visvairāk, protams, bija sievietes. Viņas zaudēja savu darbu, viņām šobrīd ir grūti atrast darbu, Viņām ir ārkārtīgi liels grūtības noturēties tajās darbvietās, kas viņām jau ir. Šī ekonomiskā krīze ir satricinājusi rumāņu ģimeņu pamatus. Šobrīd ir ļoti grūti līdzsvarot eh, darba dzīvi un mammas lomu, piemēram. Tāpat ir pieaugusi vārdarbība pret sievietēm, un te es runāju tieši par fizisko vārdarbību. Taču paralēli tam arī citas vārdarbības formas, piemēram, e, ekonomiskā e, vārdarbība pret viņām. Sievietēm nav izvēles, viņām ir jādzīvo šajā vardarbīgajā vidē. Un jāturpina šeit dzīvot, lai arī šī vardarbība turpinās. Tāpat diskriminācija darba tirgu joprojām ļoti aktuāls jautājums, jo grūtības ir atrast savu darba vietu, bet pēc tam to arī noturēt. Tāpat atšķirība samaksas ziņā. Viktors Ponta, mūsu sociāla uh, eh, demokrātu valdības vadītājs, mēģina risināt ši, šo te jautājumu. Es pati arī esmu uh, deputāti savā parlamentā, un mēs šobrīd izstrādājam jaunu likumprojektu, un, ar kuru mēģināsim panākt vienlīdzīgu iespēju piedāvājumu abiem dzimumiem. Un nobeigumā gribu tikai teikt, ka mūsu komiteja, tāda Eiropas lietu komiteja, eh, ir izstrādājusi atzinumu, par 2012. līdz 16. gada stratēģiju, kas attiecās uz sievietēm un dzimumu līdztiesību, kā arī attiecās uz citiem tiesību aktiem, kuriem nāk klajā Eiropas komisija. Lielas paldies, saka priekšsādētājs kundze, un nākamais pārstāvis ir no Kīpras Nacionālā parlamenta. Paldies, eh, priekšstādātais kundze, un es runāšu grieķiski. Man ir liels prieks eh, piedalīties šajā sanāksmē, eh, jo mēs risinam jautājumu, kas mums visiem ir svarīgs. Vēlos pateikties FEM komitejai par iniciatīvu rīkot šo uzklausīšanu. Tāpat gribu pateikties arī paneļa dalībniekiem par jūsu interesantajām prezentācijām ekonomiskās krīzes sekas joprojām ietekmē gan abus dzīmumus, gan citas mūsu dzīves dimensijas. Sieviešu loma sabiedrībā jau paredz to, ka viņas ir vieglāk ievainojamas un ekonomiskā krīze viņas skar spēcīgāk. Taupības pasākumi, kurus īstenoja tā saucamā trojka, ir vēl tikai veicinājusi un pasliktinājusi šo situāciju. Sociālie pakalpojumi, nodarbinātības pakalpojumi ir visi pieredzējuši lielus finanšu griezumus. Valsts sektora budžets ir uh, samazinājies, un tas jo īpaši uh, skar sievietes. Un te mēs runājam tieši par tiem valsts sektoriem, kuros ļoti liels darba spēka īpatsvars ir sievietes. Tāpat ir ļoti grūti sievietēm, piemēram, aiziet no darba tirgus, lai pēc tam atgrieztos. Un šī ir viena no prioritārām jomām, ko risina arī Kipras valdība. Nodarbinātība ir pamats lai panāktu dzimumu līdztiesību, un šajā virzienā arī mēs strādājam. Esam nākuši klajā ar virkni dažādiem ierosinājumiem, kā stiprināt sieviešu pozīciju. Mēs esam piedzīvojuši ļoti strauju bezdarba pieaugumu. Tas ir bijis tā ne tikai Kiprā, bet arī citās valstīs, piemēram, Spānijā, kur krīze arī ir ļoti spēcīga. Mūsu statistikas birojas liecina, ka vīriešu vidū bezdarbs ir 12% un sieviešu vidū 9%. Un eh, vecumā no 14 līdz 25 gadiem bezdarbs ir 25%. Runājot par stīpniecības un turisma jomu, Eh, un š, š, šī ministrija mums eh, un šis sektors ir eh, cieši atkarīgs no Eiropas struktūrālo fondu atbalsta. Šeit mums ir tā kā izveidots tāds produktivitātes fonds vai ražīguma fonds, kas saņem atbalstu no Eiropas sociālā fonda. Uh, kas palīdz mums risināt dažādu raksturu sociālos problēmas. Liels paldies! Liels paldies, paldies, ka pievērsāt uzmanību ieguvumiem no Eiropas sociālā fonda. Tagad Toprakas kundze no Turcijas. Toprakas kundze, lūdzu, jums ir dots vārds. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Vēlos uh, norādīt, Par... Vai jūs lūdzu varētu runāt tuvāk mikrofonam? Paldies, priekšnājas kundze. Es vēlētos eh, norādīt uz eh, dažiem no paradoxālajiem iznākumiem, kādi ir bijuši finanšu krīzai attiecībā uz sieviešu pozīciju. Es eh, to domāju šādi. Krūzes laikā E, pieauga sieviešu pieprasījums pēc nodarbinātības daļai tāpēc, e, ka e, vairs nepietiek ar vienu uzturētāju ģimenē un arī tāpēc, ka bieži vien krīzes laikā pieauga šķiršanās gadījumu skaits dēļ strīdiem ģimenē. Līdz ar to ir šīs pieprasījums pēc darba vietām tomēr, un otras puses darba vietu pietrūkst. Un sievietes, kurām ir augstāki amati, viņas eh, ir pirmās, eh, kuras tiek atlaistas. Un eh, iespējams, baronesa Katēna par to varētu vairāk ko paskaidrot. Savukārt, zemākā līmenī darba devēji dod priekšroku sievietēm, tāpēc, ka sievietes vēl strādāt uz puslodzi. Un tas, protams, nozīmē, ka viņām nav nekādas darba drošības un sociālo garantiju. Līdz ar to, ņemot šīs svārstības darba tirgu, attiecībā uz sieviešu darba tirgu, man ir šāds jautājums. Vai pastāv atšķirības starp eh, to, ko vajadzētu darīt nacionālajiem parlamentiem, risinot problēmu eh, par sieviešu statusu vai dzimumu līdztiesību? Tad eh, normāla ekonomikas attīstības laikā un krīzes laikos. Aizmirsu iepazīstināt ar sevi. Es esmu no galvenās Turcijas parlamenta opozīcijas partijas CHP, kas ir sociālas partija, un es esmu parlamenta komitejas, kom, parlamenta dzimumlīsēsības komisijas vadītāja. Paldies par jūsu teikto. Tagad vārds Polijas eh, senāta pārstāvim. Pārstāvēja Muzenovskas kundze, lūdzu. Atvainojos eh, par izrunu, ja tā nav bijusi pareiza. Paldies! No sākuma vēlos pateikties eh, Sieviešu tiesību komiteja Eiropas parlamentā par šīs starpparlamentārās sanāksmes organizēšanu. Man ir eh, patiesa prieks eh, uzklausīt eh, parlamentārieši, kur saka, ka sievietes ir veice, kā var atrisināt krīzi, ņemot vērā viņu uzņēmē darbības garu. Un es vēlētos arī uh, uzsvērt uh, aspektu, ka sieviešu potenciāla izmantošana uh, nozīmē, ka ir nepieciešama arī iespēju vienlīdzība. Šādā veidā ir iespējams izmantot sieviešu uzņēmējdarbības potenciālu. Sievietēm ir jājūtas eh, drošām, pasargātām visos eh, dzīves eh, aspektos. Gan ģimenes politikā, gan darba dzīvē. Un sievietes ir atbildīgas ne tikai pašas par sevi, bet arī par viņu ģimenēm. Eh, vīrieši tvērš atbildību citādāk. Sievietes uzskata, ka viņām no sākuma ir jāparūpējas eh, par citiem un tikai pēc tam par sevi. Drošības eh, sajūtai līdz ar to ir jābūt garantētāji, un es esmu ļoti pateicīga visiem vīriešiem, kuri ir pauduši viedokli šajās debatēs, tāpēc, ka tad, ja mēs vēlamies tikt galā ar krīzi, mums ir nepieciešama partnerība un sādarbība arī ar vīriešiem. Polijas valdība šobrīd citīgi e, cīnās ar bezdarbu, un mēs mudinām, e, cenšamies attīstīt sieviešu nodarbinātību, ieviešot modernus mehānismus, modernus līdzekļus, kā vairāk sieviešu integrēt darba tirgu. Nodarbinātības elastīgas formas um, darbs mājās, eh, tās visas ir jaunas idejas, kuru mērķis ir izcelt tieši sociālo atbildību, kāda ir uzņēmējiem, kāda ir viņa atbildība attiecībā uz eh, invalīdiem un uz sievietēm. Tas skaitā arī um, uz tādām sievietēm, kuras atgriežas uh, darbā pēc dekrēta atvaļinājuma, kā arī attiecībā uz vecākām sievietēm. Ļoti daudz, uh, ko ir iespējams uh, paveikt vietējā, reģionālā līmenī ar valsts iestāžu un uzņēmēju palīdzību, lai izmantotu šo sieviešu potenciālu. Tā ir iespēja, kas ir redzēts krīzes laikā. Paldies! Mažanovskas kundze. Atvainojos, eh, ka ierobežoju jūsu runāšanas laiku, jo laika mums tiešām pietrūks. Eh, tagad Kazakas eh, kundze no Latvijas. Labdien! Parlamenta deputāti, esmu priecīga iepazīstinātā ar Latvijas pieredzi, vēlētos uzsvērt to, tad vairākas vietas, lietas vēlos pateikties par jūsu viedokļiem par to, kā stiprināt sieviešu dalību korporatīvajā pasaulē. Tomēr mums ir jādomā arī par to, kā spēcināt sievietes politisko lēmumu pieņemšanā. Līdz ar to es eh, minēšu dažus datus par sieviešu dalību Nacionālajās parlamentos Latvijā ir 23% sieviešu, eh, kuri ir eh, Nacionālā parlamenta locekļi, un 29% eh, sieviešu ir ministru kabineta loceklis. Eiropas parlamentā 35% deputātu ir sievietes, un Un es varu arī uh, pieminēt uh, piemēru no Ziemeļvalstīm, no Somijas, kur Eh, jau simts gadus eh, sievietes var piedalīties parlamenta darbā, un eh, tikai tagad 50% sieviešu var piedalīties parlament, piedalās parlamentā darbā. Ir bijuši vajadzīgi simts gadi Somijai bez kvotu palīdzības, lai sasniegtu šādu skaitu. Un vai tiešām Eh, var gaidīt, ka šīs kvotas tik ātri eh, izpildīsies eh, Eiropas parlamentām? Kāds būtu rekomendācijas nacionālajiem parlamentiem? Paldies! ka pieskarāties šim jautājumam. Un tagad Erkal Karas kundze no Turcijas, otrā runātāja no Turcijas. Vēlos pateikties visiem runātājiem. Eiropas ekonomiskā krīze nav ietekmējusi Turciju tādā pašā veidā, tomēr nesen Turcijas parlaments ir ievies jauns pasākums, lai uzlabotu eh, sieviešu darba vietu daudzumu un kvalitāti. Mums ir apakškomiteja par dzimumu līdzēsību mūsu parlamentā, un mēs sākām mūsu darbu 2012. gada novembrī, un līdz šim esam eh, tikušies 13 reizes. Nākamā eh, sanāksme ir eh, martā Kudžalī provincē. Un darba kārtībā tiks skatīts jautājums par ētiskiem pasākumiem valsts iestādēs un uh, vietējās iestādēs un NVO. Un šie secinājumi tiks publicēti pēc tam, kad sanāksme būs notikusi. 2011. gada februārī eh, tika pieņemts tiesību akts, eh, kur rezultātā maternitātes atvaļinājums tika paaugstināts eh, līdz 16 nedēļām. Un līdz ar to ir uh, eh, ieviests uh, eh, likums, kas nosaka, ka 24 mēneši var būt eh, šis atvaļinājums. Un beigās es arī vēlētos pateikties Kandanīs kundzē. Mēs esam kopā parlamentārajā asamblējā. Un mēs arī strādājam pie nediskriminācijas jautājumiem. Es ļoti ceru, ka visi uh, atgād, atcerās, ko Karma iepriekš teica par psiholoģiskām problēmām, pārmēram par depresiju. Tā ir kļuvusi par lielu problēmu ekonomiskās krīzes laikā. tā ir viena joma, kurai mums ir jāpievērš īpaša uzmanība, tāpēc, ka, protams, pastāv ekonomiskā un finansiālā puse, tomēr tam ir arī tieši ietekme, ietekme uz ģimenēm un uz bērnu izglītību. Tā būs arī papildus eh, problēma. Un tā pie, pievienosies eh, pašreizējām grūtībām, ar kurām saskars sievietes. Es domāju, ka psiholoģiskā dimensija ir e, ļoti bieži e, saknesām problēmām. Paldies visiem par teikto. Pat no visas Eiropas tika pausti dažādi viedokļi, un es arī vēlos pateikties kolēģiem no Eiropas parlamenta, kuri piedalījās mūsu darbā. Un bez liekas kavēšanās Es atbrīvošu priekšādātāja eh, krēslu un tajā atgriezīsies Gustafsson kungs. Okay, um, we will then go on to the third panel. Un tagad ķeramies pie trešā paneļa. Attiecībā uz to, kā Eiropas Savienība var atbalstīt dalībvalstis, eh, lai eh, stiprinātu sieviešu tiesības krīzes laikā. Un tagad eh, mums būs iespēja uzklausīt to, kā Eiropas Savienība var sniegt atbalstu, mēs rādām pie iniciatīvas ziņojuma FEM komitejā. Tomēr no sākuma mēs vēlētos jums parādīt kādu video, jo komisārs Ando šodien mums nevarēja pievienoties. Tomēr viņš uzskata, ka šis temats ir ļoti svarīgs, un tāpēc viņš eh, vēlējās eh, jums sniegt video vēstījumu. Un tagad mēs parādīsim eh, šo video no komisāra Andora, un pēc tam mēs arī varēsim turpināt diskusijas tomēr no sākuma. Ceru, ka viss ir kārtībā tehniskā ziņā, un tagad mēs eh, varam, eh, varam jums demonstrēt šo video uz ekrāna. Lūdzu! It will come. Uz pacietību. Vice Chair, Honorable Members. Prezidētāja Vidniekungs, dāmas un kungi, es eh, jūs visus eh, silti sveicu jo sevišķi visas mūsu sieviešu kolēģi šajā ļoti svarīgā dienā. Atvainojos, eh, ka es nevarēju šodien ierasties, tomēr es tiešām novērtēju iespēju eh, jūs uzrunāt šādā veidā. Eh, šī ir diena, kurā mēs varam pārdomāt, cik tālu mēs esam tikuši attiecībā uz dzimumu līdztiesības jautājumiem, sevišķi attiecībā uz nodarbinātību. Es to saku tāpēc, ka es, es uzskatu, ka integrācija darba tirgu ir viens no labākajiem veidiem, kā pielikties sabiedrības dzīvē. Un dzimumu līdztiesība nav eh, tikai fundamentālas eh, tiesības, eh, tā ir ļoti svarīga arī attiecībā uz konkrētu spēju un izaugsmu Eiropas ekonomikā. Iedzīvotāji noveco un um, um, ir arī citas problēmas, un tāpēc ir jāņem vērā visu cilvēku talanti, un šī dzimuma līdzsēsība ir jāpadara par lielu um, ieguvumu, un tas ir ļoti svarīgi. Mēs nevaram ignorēt to, kā krīze ir ietekmējusi tehniska problēma - dzimumu līdzēsības situācija. Un, kad krīze parādījās, dzimuma līdzsvarotības plājas samazinājās, tāpēc, ka krīze lielākoties ietekmēja būvniecības un mašīnu ražošanas sektorus, kuros lielākoties strādā vīrieši. Tomēr kopš tā laika šie samazinājumi valsts budžetā tiem ir bijis, bijusi liela negatīva ietekme uz dzimumu līdztiesību, un tas lielā mērā ir tāpēc, ka sievietes ļoti daudz strādā valsts sektorā, un viņas arī ļoti lielā mērā ir atkarīgas no dažādiem pakalpojumiem, kā piemēram ilgtermiņa, tad, tad viņas, at, viņas atbild par dažādu pakalpojumu sniegšanu. Un 2020. gada stratēģijas mērķiem vajadzētu stiprināt sieviešu ekonomiskās un tiesības, eh, tomēr eh, skaidri runā paši par sevi. Eh, sieviešu, sieviešu nodarbinātība Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi atšķirīga, tomēr tā ir zemāka nekā vīriešu nodarbinātība visās dalībvalstīs. 2011. gadā vīriešu nodarbinātība bija 7% salīdzinājumā ar 58,5% eh, sieviešu nodarbinātību. Un kas ir vēl svarīgāk, viens no desmit eh, vīriešiem eh, strādāja puslodes dēvi, tomēr sievietes vidēji bija tad, tad trīs no desmit sievietēm uz puslodes darbu. Eh, Puslodes darbs bieži vien ir izvēle, tomēr eh, eh, tas bieži vien nozīmē mazākas apmācības iespējas, mazāku darba drošību un arī mazākas pensiju garantijas. Un tas lielā mērā ir saistīts arī ar ilgtermiņa aprūpes uzdevumiem, un tam varbūt arī ietekme uz jaunām sievietēm. Uh, šis tā eh, nodarbinātība uz laiku ietekmē jauniešus kopumā, tomēr ietekmē uz jaunām eh, sievietēm varbūt vēl smagāka. Eh, tas var tātad neļaut piekļūt maternitātes garantijām, un tas var sievietēm atlikt lēmumu par bērnu laišanu pasaulē. Ir jāpalīdz jauniem cilvēkiem, eh, jo sevišķi sievietēm iegūt permanentus darba līgumus. Ir arī eh, citi svarīgi faktori, kas ietekmē sieviešu dalību darba tirgu, eh, papildus darba tirgus situācijai. Un šie faktori ir uzsvērti parlamenta paša iniciatīvas ziņojumā par ekonomiskās krīzes ietekmi uz dzīmumu līdzsalistību un sieviešu tiesībām. Un kā jau Mara Šantie kundze norādīja viņa referente, sieviešu darba eh, nasāki ir kļuvuši nedrošāki un viņu eh, ienākumi ir ievērojami samazinājušies. Un tas ir eh, tāpēc, ka ir šī lielā plājas starp sieviešu un vīriešu algām. Un tas ir novedis pie līdziesības trūkuma attiecībā uz dažādām nodarbinātības ieguvumiem Un e, vēl viens svarīgs e, faktors ir prasmes. Kaut arī e, sievietēm veicas labāk visās disciplīnās SAO valstīs, sievietes, kuras iegūst tātad, diplomu inženierzinātnēs un citātniskās nozarēs, to, to nav daudz. Un sievietes, kuras, tātad, kurām ir diploms konkrētajās tehniskajās nozarēs, viņas bieži vien nesāk strādāt šajās nozarēs. ir jāsniedz vairāk eh, prakses eh, iespēju eh, sievietēm, un tādā veidā vairāk sieviešu pievērstos šīm jomām un varētu izveidot karjeru šajās nozarēs. Dāmas un kungi, tādi faktori kā darbs uz laiku vai puslodzes darbs, atšķirības algā, tas izskaidro, kāpēc 12 miljonu vairāk sieviešu nekā vīriešu ir nonākuši nabadzības situācijā Eiropas Savienībā. Uh, ir eh, skaidrs, eh, ka eh, tieši labklājība ietekmē šīs sociālā taupība, šie valdības taupības pasākumi. Ir jāpalīdz sievietēm nenonākt nabadzībā un jāpalīdz viņām no tās izkļūt. Un sociālajie izdevumi drīzāk jāskata kā sociālās investīcijas, un tas ir viens no veistījumiem, kādu mēs raidījām ar sociālā investīciju pakotni, kur pirms divām nedēļām pieņēmām. Uh, Un tā eh, atgādina eh, to, ka eh, šī pārēja no pusslodzes darba to var veicināt, ja ir pieejama bērnu aprūpe un kādi bērndāršu pakalpojumi. Un komisija mm, Eiropas pusgada ietvaros novēros valstu attīstību Un uh, deviņas valstis ir saņēmušas uh, komisijas ieteikums par to, kā uh, veicināt darba un uh, mājas dzīves apvienošanu. Un uh, divas dalībvalstis ir saņēmušas rekomendācijas attiecībā uz lielo atšķirības ar vīriešu un sieviešu algām. Ir svarīgi arī atcerēties, kā uh, Eiropas Savienības struktūra fonda var tikt izmantot, lai spēcinātu sieviešu eh, sociālās un ekonomiskās tiesības. Eiropas sociālā eh, fonda eh, rīcībām ir liela ietekme uz dzimumu līdzēcību dalību valstīs, un komisijas priekšlikums nākamajam programmēšanas periodam sniedz lielas iespējas, lai no jauna spēcinātu dzimumu līdzēcību. Komisija atbalsta vienošanos ar Eiropas parlamentu un padomi Eh, neformālā trialoga ietvaros decembrī. Un uh, tur ir arī uh, noteikts uh, pienākums veicināt uh, dzimumu līdztiesību, lai garantētu, ka darība valstis iekļauj dzimumu līdztiesības aspektu programmās, uh, kuras atbalsta sociālais fonds. Dāmas un kungi, Eh, šis mērķis ar pilna eh, dzimumu eh, līdztiesību, tā var likties kā mirāža, kas attālinās, ja jūs tai pietuvojaties. Tomēr nākotnes izaugsme un turīgums būs atkarīgs no tā, cik būs, mēs būsim veiksmīgi izmantojot visu cilvēku talantus, jo sevišķi sieviešu talantus. Lielas paldies! We can of course not thank him personally. Paldies! Es nevaru pateikties Andoru kungam uh, personiski, jo viņa šeit nav, bet esmu viņam pateicīgs par šo video ziņu. Tas ir uh, nu, viņa devums šai konferencei. Un liels paldies Andoru kungam un komisijas darbiniekiem. About, uh, done, uh, Tagad Mēs turpināsim darbu un runāsim par to, ko ir paveikusi sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Eiropas parlamentā. Gribēju teikt, ka Moran Šarķie kundze ir paveikusi lielisku darbiņu jo nu, nav, viņas pienākums nav bijis tas Uh, vienkāršākais. Uh, viņai vajadzēja samierināt gan labējo, gan kreiso spārnu, uh, lai runātu par ekonomisko krīzi un dzimumu līdztiesību, jo parasti labā spārna politiķi ar kreisā spārna politiķiem tik labprātīgi nerunā par ekonomikas jautājumiem. Došu viņai vārdu un esmu ārkārtīgi pagodināts, ka jūs šodien uzstāsieties um, konferencē un jūs esat veikus patiešām tādu smagu smagu darbu, strādājis vaigas viedros, un tagad došu vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Domāju, ka sākumā es jums varētu teikt, ka uh, va, visas politiskās grupas parlamentā un ēnu referenti um, ir. Uh, īstie adresāti, kas pelnīs šo pateicību, jo mēs vēlējāmies, lai šis jautājums tiktu apskatīts kā politiska problēma, un es vēlētos pateikties kolēģiem, kas man palīdzēja, gribēju pateikties arī kolēģiem dalību valstīs, jo sieviešu uh, līdztiesība Un eh, bezdarbs un tas, kā krīze ir skārus sievietes, eh, tā ir eh, problēma, kas ir ar politisku, ekonomisku, sociālu raksturu, un tā ir problēma, kas kopīgi mums visiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs, ka FEM komitejā Jūs mūs atbalstījāt, eh, un nākamā nedēļa plenāras sēdē mēs balsosim par ziņojumu, eh, un balsojuma iznākums pierādīs, vai mēs esam guvuši panākums. Pirmām kārtām es vēlējos runāt par metodiku. Mēs izvēlējāmies eh, divējādas metodes, lai varētu analizēt situāciju un lai varētu labāk saprast, uh, kādi uzskati ir katrai politiskajai grupai. Mēs vēlējāmies sasniegt tādu vienprātību. Un par ziņojumu mēs balsosim nākamā otrdiena Strasbūrā. Un uh, Mēs esam apkopojuši arī statistikas datus. Vakardien mēs eh, iepazīstinājām jūs ar pirmajiem rezultātiem un pateicoties izmantotajai metodikai un statistikas datiem, mēs varējām izmantot pietiekami padziļinātu analīzi. Tā ir daļa no mūsu darba. Vēl gribēju jums pastāstīt, ka krīzes sekas uh, ir visas uh, problēmas palikušas tā kā zem lupas, visas problēmas ir iespējams aplūkot uh, palielinātā veidā. Bet mums ir jāvēršas uh, pret šīm problēmām, tās jāmēģina atrisināt jau pašā sākumā, pirms tās vēl ir radījušas milzīgas sekas. Ja mēs runājam par puslodzes darbu, galvenokārt uz puslodzes strādā tieši sievietes, jo viņām vēl ir daudz citu pienākumu. Tālāk ir um, kontrakti, darba līgumu uz noteiktu laiku, un arī šāds darba līgums slēdz galvenokārt sievietes. Protams, situācija dalībvalstīs ir uh, atšķirīga, un jūs jau paši varat iepazīties ar to, kas notiek uh, tieši pie jums pašmājās. Jūs situāciju savā valstī pārzināt vislabāk, bet, protams, ir novērojams kopīgas tendences arī Eiropā. krīze ir eh, atsegusi, eh, norāvusi tā kā plīvuru tam, cik eh, viegli ievainojams ir sievietes, kas mēģina integrēties darba tirgū. Sievietes bieži vien strādā pusslodzi, viņas strādā tādās visai nestabilās darba vietās, uz paraksta līgumu, uz īsu laiku. Uh, Un e, ekonomiskā krīze visu šo problemātiku parādi, pa, padarīja daudz redzamāku. Padomē valstu un valdību vadītāji ilgi sprieda un teica, ka ir nepieciešams e, taupīt tajā pašā laikā veicinot izaugsmi. Mums ir uh, jāsamazina valstu budžeti, tajā pašā laikā uh, nelabvēlīgi neietekmējot izaugsmas rādītājus. Kā nu pat teica komisārs Andors, ir jābūt uh, sociālai un ekonomiskai situācijai, kas ir veselīga, un, lai šāda situācija radītu, ir jāparūpējas par labāku sieviešu vietu sabiedrībā mums eh, abas stratēģijas nevajadzētu pretnostatīt vienu otrai. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, gan valstīs, gan Eiropā. Ir eh, jāpiekopi tādu politiku, kas uh, atļauj vairāku vadlīniju līdzās pastāvēšanu. mums ir jāuzsvar uh, trīs e, aspekti, kas joprojām ir neatrisināti. Pirmām kārtām atalgojuma atšķirības starp vīriešiem un sievietēm. Eiropas līmenī šīs uh, atšķirības uh, starp vīrieti un sievieti, starp viņu saņemto atalgojumu, sasniedz gandrīz 17%. Un gribu jums arī pateikt, ka sievietes kas uh, ir vairāk diplomētas, uh, eh, arī nesaņem augstāku algu darba tirgū. Es teikšu, ka šīs atalgojuma atšķirības ir vienkārši nepieņemamas. Un sieviete profesionālajā dzīvē piedzīvo šādas atšķirības. Pēc tam, kad viņas ir uh, absolvējušas universitāti, uh, viņas mēģina integrēties darba tirgū. Un pēc tam, kad ir piedzimis bērns, viņa alga samazinās apmēram par 12%. Kādēļ tā notiek? Eh, tad, kad sievietē piedzimst pirmais bērniņš, eh, viņai ir eh, jāuzņems varbūt darbs ar mazāk atbildības nastu, lai viņi labāk varētu audzināt savu bērnu. Pēc katra bērna pieņimš, piedzimšanas eh, viņas alga turpina samazināties, jo viņi vairs nevar ieņemt tik vadošas amatus. Tātad mīnus 12%, mīnus 12, mīnus 12 un tā tālāk. Šī spirāla turpina iet uz leju. Sievietes bieži strādā uz puslodzi. Padomājiet, ja kādai māmiņai ir trīs bērni, viņi nevar strādāt uz pilnslodzi. Līdz ar to viņas karjeras kāpums drīzāk iet uz leju vai ir daudz lēnāks nekā vīriešu attīstība līdzīgā laika posmā. Nākamā nedēļa pie mums eh, Strasbūrā ieradīsies eh, Viviana Redinga un eh, komisijas priekšsēdētājs Barozu. Mēs viņiem atgādināsim šo pastāvošo problemātiku. Protams, šīs problēmas pastāv gan privātajā, gan valsts sektorā. Sievietēm ir jābūt brīvām, viņām ir jābūt iespējām uh, Uh, izpausties, uh, sakot savām ambīcijām, un dalību valstīm ir jāinvestē pietiekam labā izglītībā un apmācībā gan uh, sievietēm, gan vīriešiem. Es skatos tagad uz zālē sēdošajām sievietēm, viņu komentāri bija ļoti precīzi, bet Kāds labums no vienlīdzības, tad, kad jūs ejat universitātē, ja pēc tam, beidzot universitāti saņemot diplomu, jūs sastopaties ar pirmo diskrimināciju. Sievietes nevar pašrealizēties, viņas nevar izdzīvot visas savas profesionālās ambīcijas mums ir jāsamazina atšķirība atalgojuma atšķirības un ir jārada tāda darba apstākļa, lai sievietes varētu gan strādāt, gan audzināt bērnus. Jo savādāk sieviešu īpatsvars darba tirgu turpinās rukt. Protams, ir jārunā par karjeras iespējām, lai sievietes varētu sasniegt nospraustos karjeras mērķus. Es domāju, ka tas ir viens no Eiropas pusgada mērķiem, kā minēja komisārs Andors, bet tas ir jādara pilnīgi visur, gan Eiropas līmenī, gan dalībvalsts līmenī ir nepieciešami kopīgi mērķi, kopīgas vadlīnijas. Un jāpadomā par labāku politiku. Mēs nevaram vienkārši tagad 2013. gadā atmosties un teikt, ko tad uh, mēs esam panākuši ar pieņemtajām politiskajām vadlīnijām. Krīze taču sākās jau 2008. gadā. Mēs nevaram tikai uh, reaģēt uz notikušo, mums ir uh, jāņem beidzot groži savās rokās. Un gribēju jums pastāstīt kādu šokējušu faktu. Šī ir Eurobarometra veiktā aptauja. Uh, kas pierāda, ka trīs galvenie kriteriji, lai pieņem darbā sievieti, ir sekojoši. Tātad, vai viņai ir bērni? Tas ir ļoti personisks kriterijs. Un tā ir negatīva diskriminācija. Mēs te nevaram runāt par pozitīvu diskrimināciju. Tātad māmiņām ir grūtāk atrast darba vietu. Otrām kārtām cik eh, ilgi sieviete var nostrādāt, cik garas darba stundas viņa var strādāt, cik pieejama viņa ir. Protams, jauno tehnoloģiju izmantošana var palīdzēt izskaust šādu diskrimināciju. Un trešais kritērijs, pēc kura vadās eh, darba devēja pieņemot darbā sievieti, ir sievietes izskats. Jā, tā nu tas ir. Profesionālā pieredze ir tikai septītais kritērijs, kas ir svarīgs darba devējiem pieņemot darbā sievieti. Un kritēriju pieņemot darbā vīrieti. Tas attiec uz visām 27 dalību valstīm. Pirmais kriterijs - profesionālā pieredze, darba pieredze. Septītais kriterijs - pieņemot darbā sievieti, bet pirmais - pieņemot darbā vīrieti. Otrs kriterijs ir cilvēka kvalifikācija. Trešais kriterijs pieejamība un uh, tas, cik garas stundas cilvēks var nostrādāt. Šādi kritēriji uh, ir negatīvi pieņemot darbā sievieti, bet ja jūs pieņemat darbā vīrieti, tad pēkšņi tie ir galvenie kritēriji. Vai vīrietim ir bērni vai nav, uh, tas ir tikai desmitais kritērijs šajā sarakstā. Bet sievietēm tas ir galvenais kritērijs. Tā ir aptāja, ko ir veicis Eurobarometra. Un tās rezultāti ļoti labi uh, atspoguļo to, kādā sabiedrībā mēs visi dzīvojam. Iepazīstoties uh, ar šo aptauju, mēs saprotam, ka mums vēl ir ārkārtīgi smagi jāstrādā, mums ir jāizskauž e, iesīkstējuši stereotipi. Tā ir tikai maza daļiņa no mūsu darba, bet uh, īstenībā situācija ir eh, daudz, daudz sarežģītāka nekā mēs varētu domāt. Gribēju pievērst jūsu uzmanību vēl kādam faktam. Tātad um, darba dzīves ilgums. Eiropas līmenī mēs pieņēmam politikas uz vairākiem gadiem, mēs strādājam pie um, daudzgad finanšu schēmas 2014. un 2020. gadam. Un veicot prognēzes par 2020. gadu, mēs varam prognozēt, ka 15% no viss uh, zemākajiem, vismazāk uh, apmaksātajiem darbiem uh, pazudīs, tātad 15% no šiem darbiem pazudīs, bet par 15% pieaugs augsti e, kvalificētu un augstu apmaksātu darba vietu skaits. Un e, šos e, pētījumu rezultātus, šos datus ir apkopojis statistikas birojas Tesaloninikos, ar ko mēs ļoti bieži sadarbojamies. Tas ir patiešām bēdīgi, ka ir tik ārkārtīgi daudz sieviešu, kas strādā zemi apmaksātos eh, darbos. Ja mēs tagad nesāksim rīkoties, tad krīze sievietes eh, ietekmēs ļoti, ļoti smagi. Viņas nevarēs izķepurēties pat pēc tam, kad krīze būs cauri. Mums cilvēki ir jāapmāca, jāizglīto. lai sievietes varētu atrast tikpat labu, labu apmaksātu darbu. Viņām ir jādara ļoti daudz, viņām ir eh, daudz jāmācās. Komisārs Andors teica, ka ir jāizmanto Eiropas sociālā fonda finansējums, lai varētu šīs problēmas izskaust. Eiropas sociālā fonda finansējums ir jāizmanto jebkurā valstī. Uh, lai varētu garantēt uh, gludāku sieviešu atgriešanos darba tirgu, uh, lai uh, sieviešu profesionālā pieredze un kvalifikācijas tiktu vērtētas, labi novērtētas. Mums beidzot ir jāatrisina pastāvošās problēmas. aizmirsu piebilst vēl sekojošo. Sieviešu algas ir zemāks nekā vīriešu nopelnītais. Viņas bieži vien arī strādā tādās eh, šaubīgās darba vietās. Un krīze ir izraisījusi tādu kluso revolūciju. sievietes bieži vien dodas prom no darba, tās pamet darba vietu, jo saņem zemu atalgojumu, viņām ir jāmaksā milzīgi nodokļi, un viņas vienkārši tā klusītēm eh, dodas prom no darba tirgus. Iepazīstoties ar Eiropas līmeņa statistiku, mēs varam secināt, ka krīze it kā sievietes un vīrieši nav ietekmējusi tik eh, dažādā veidā, bet sievietes dodas prom no apmaksāta darba. Viņas vairāk eh, strādā labdarībā, strādā brīvprātīgo darbu, par kuru nesaņem atalgojumu. Tādēļ ir jāievieš tāda politika, kas atkal uh, varētu šīs sievietes atgriezt darba tirgū. It sevišķi Eiropas sociālā fonda finansējuma piešķiršanā tas ir jāņem vērā. Protams, sievietes ir arī jāapmāca, lai tās savu darbu varētu veikt pēc iespējas profesionālāk. Mēs nevaram tikai finansēt bezdarbnieku apmācību. Es ļoti daudz runāju par Eiropas sociālo fondu, jo es esmu arī uh, ziņojuma autori par Eiropas sociālo fondu Eiropas parlamentā un gribēju arī uzsvērt, ka mums ir uh, jāpalīdz uh, cits citam Eiropas Savienībā, dalību valstīs, lai parūpētos par dzimumu kvotas ieviešanu. Paldies, ka devāt man vārdu. Domāju, ka mūs sagaida smags darba cēliens. Tack så jättemycket, fru Moin Satir. Ja... Liels paldies! Patiešām liels paldies, referents kundzē, par jūsu uzrunu. Jūs esat pateikusi ļoti daudz ko, un vēl daudz, kas ir piebilstams. Un jāsaka, joprojām ir ļoti skumi dzirdēt, ka sievietes izskats varētu būt kritērijs pieņemot darbā, un tas ir būtiskāks kritērijs nekā viņa, viņas profesionālā pieredze. Tas ir uh, absolūti neticami, ka 2013. gadā sievietes joprojām tiek uzskatītas eh, par tām, kas ir pamatā vienīgās atbildīgās par bērniem. Manuprāt, vajag divus cilvēkus, lai šie bērni vispār nāktu pasaulē. Tāpēc arī šiem diviem būtu jābūt atbildīgiem par bērnu audzināšanu. Tāpat kritērijas par to, vai viņai ir vai nav bērni. Liekas. Lai nu kā, līdz 12.30 mums ir jāpabeidz mūsu darbs, ņemot vērā arī to, ka mums ir tulki un viņiem būs pauze pēc 12.30. Tāpēc šobrīd došu iespēju jums īsiem komentāriem. Pirmām kārtām ēnu referentei Gurmais kundzei. Un e, Gurmais kundze ir Eiropas parlamenta deputāta, lūdzu. Es atbalstu, protams, e, visu, ko Elizabete e, Morāna Šartie kundze teica, bet gribu, gribu šobrīd pāriet uz ungāru vala, valodu, jo mums arī ungāru žurnāliste šodien ir klāt. Dārgie kolēģi, Elizabete ar savu uh, runu pierādīja to, ka šis jautājums nav tāds, ko varētu uzurpēt kāda konkrēta politiskā grupa. Tas ir svarīgs m, mm, pilnīgi uh, visiem politiskajiem spēkiem. Mums ir uh, jāparūpējas, lai sieviešu uh, Eh, līdztiesības jautājums eh, stāvētu pāri eh, vienas partijas politiskajām interesēm. Un komisārs Andors mums ļoti skaidri iezīmē, kas tad mums nākotnē ir jādara. Komisāra Redinga nevarēja šodien ierasties, es domāju, arī tas ļauj daudz ko secināt. Protams, ka krīze ir e, sāsinājusi sieviešu dzīves apstākļus un e, jau esošās atšķirības ir kļuvušas vēl lielākas, ir radusies lielāka plaisa starp abiem dzimumiem. Sievietes krīzē cieta divējādi. Tā ir gan finanšu un ekonomiskā krīze, bet arī tāda morālā krīze. Algas e, tika samazinātas un tika samazināts arī sociālajiem jautājumiem atvēlētais budžets. Krīze uh, dzimumu līdztiesības jautājumu nostāda uh, jaunā gaismā, bieži vien tas tiek piemirsts. Tieši tādēļ mums vajadzētu šim jautājumam pievērsties jo aktīvāk. Jau esošās atšķirības ir tikai padziļinājušās. Krīze bieži vien izmanto kā iegānstu, kā attaisnojumu, lai attaisnotu uh, piekopto politiku un turpinātu samazināt um, sociālos līdzekļus. Uh, ļoti labi, ka Andor kungs par to runāja tik skaidru valodu. FEM komitejas uzdevums ir šo jautājumu joprojām uzskatīt par prioritāru un to nesvītrot no savas darba kārtības. Sievietes strādā par zemu algu, strādā tādās nestabilos apstākļos, strādā uz puslodzi un šo sieviešu dzīves apstākļus ir jāuzlabo. Uh, Mums ir jāpas, jāsaprot, ko mēs vēlamies pateikt apkārtējai pasaulē. Mums ir jārīkojas nekavējoties ne tikai dažās dalību valstīs. Ir jārīkojas visā Eiropā, pat uh, globālā līmenī, radot uh, obligāta rakstura pasākumus, lai dzimumu līdztiesības jautājums nepalika tikai tukša skaņa. tai ir jābūt prioritātei pilnīgi visos parlamentos. Eiropas komisijai ir jāuzņemas līdera loma. Un tā arī ir pārliecinoši jāspēlē. ir jāpārskata Eiropas uh, likumi. Es uh, vēlējos nosaukt tikai vienu piemēru. Es esmu ziņojuma autore par uh, piekļuvu sociālajiem pakalpojumiem un par uh, ieviešanas direktīvu. Kā jau daudzos gadījumos E, Eiropas dalībvalstis e, Eiropas likumus nav e, harmonizējušas un transponējušas. Tas krīzi ir tikai paildzinājis un dažādi sociālai jautājumi ir sāsinājušies. Uh, sie, eh, alga atšķirības starp sievietēm un vīriešiem ir tik liels, ka varētu pat lēst, ka sievietes eh, eh, tā kā strādā 95 dienas gadā par velti. Ja mēs turpināsim tikai runāt un neko nedarīsim, tad tas viss būs, tam visam būs tikai tukša skaņa. Mums daudz biežāk Līdztiesības jautājums ir uh, jāievieš eh, visās politikas jomās kā horizontāls pasākums. It sevišķi tādās politikas vadlīnijās, kas veltīts izaugsmas un nodarbinātības veicināšanai. Gustavson kungs jau ir pierādījis, cik nopietni mēs savu uzdevumu uh, uztveram, un mēs arī nebaidīsimies runāt uh, stingru valodu ar padomu, ja tas būs nepieciešams. Protams, mūsu nostādnes uh, ir uh, daudz stabilākas, pateicoties arī statistikas datiem. Uh, tos mēs varam piedāvāt izskatīšanai jebkuram, ja kāds mums netic. Un pilsoņi gaida, lai Eiropas parlaments beidzot spērtu konkrētus soļus. Time really now, so we're going uh, for on, and, we, and the next Paldies, mums vairs nav atlicis pārāk daudz laika. Tagad Kazāks kundze no Latvijas. Lūdzu, izsakieties kodolīgi. Thank you. Lielas paldies par man doto vārdu un paldies arī par diskusijām paneldi, panelī. Latvija nonāca krīzē jau astotajā gadā un e, krīze ilga četrus gadus. Mums bija fiskālās politikas likums, kāds tas vēlāk ir bijis arī Eiropas Savienībā, tika piemērots. Šobrīd mēs izējam no krīzes un atbilstam māstriktas kritērijiem. Tā ir ļoti laba pazīme un liecība tam, ka stingra fiskālā politika var palīdzēt iziet no krīzes. Taču no otras puses ir arī savi mīnusi. 35% nabadzīgo iedzīvotāju Latvijā ir bērni, un šobrīd mēs strādāsim šajā virzienā, izstrādājot jaunas politikas. Tāpat risināsim arī e, vardarbību ģimenē, piespiedu laulības ekonomiski iemeslu dēļ, tāpat tām arī ātrie kredīti, kas šobrīd ir ļoti postoši daudzām ģimenēm. Bet lieta vēl, ko es gribētu pieminēt. Krīzes risināšana jau, kā jaunai, mums kā jaunai demokrātijai liecina, ka daudzi startautiski fondi pārtrauca atbalstīt NVO sektoru. Mēs no, kā politiķi īstenībā atbalstījām gan cilvēktiesību, gan sieviešu tiesību, reproduktīvo tiesību organizācijas. Un, e, diemžēl, šobrīd jāsicina, ka lielās NVO o, Latvijā šo, šobrīd ir bankrotu priekšā. Tāpēc no savas puses vēlos šo jautājumu celt priekšā arī jūsu komitejai, lai meklētu risinājumus, ko mēs varam darīt, lai demokrātiju varētu stiprināt, atbalstot NVO sektoru. Šobrīd redzam, ka mūsu izpratne par reproduktīvajām tiesa, tiesībām, kas ir sociāli atbildīga, šobrīd e, tiek kompromitēta, jo e, ir NVO, kas saņem atbalstu no citām valstīm. Un iespējams, ka krīzes rezultātā arī jūsu valstīs NVO sektors var tikt vaināts. Vēlos uzsvērt, ka Latvija daudzējādā ziņā ir mēģinājusi uzlabot uh, savu labklājības politiku. Un lūdzu, aicinu jūs arī mūs atbalstīt Latvijas pievienošanos OECD. Jo mēs vēlamies strādāt uh, kvalitātes uzlabošanas virzienā un līdztiesības uh, nodrošināšanas virzienā. Tāpat priecājos, ka mēs jau astoņus gadus esam Eiropas Savienības uh, locekļi, bet mums joprojām vēl ir daudz darāmā šajos jautājumos, gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Lielas paldies! Un ļoti īsam komentāram dodu vārdu nākamajai runātājai Galī Pelsas kundzei. Paldies, es arī runāšu ungāru valodā un apsolos runāt kodolīgi. Centīšos runāt par pašu svarīgāko. Es neesmu FEM komitejas locekle, es pārstāvu ekonomikas un monetāro lietu komiteju un vēlējos nedaudz jautājumu izgaismot tieši no ekonomiskā redzes leņķa. Es augstu vērtēju uh, uh Mārāna Šarķiekundzes veikto darbu. Viņa runāja uh, Viņa teica viedus vārdus, sievietes nu diena ir kļuvušas par galveniem krīzes upuriem. Mums e, nepietiek tikai runāšanu, ir jāievieš pasākumu, un tas jādara visiem. Dalībvalstu valdībām ir jāuzlabo uh, sieviešu stāvoklis, sieviešu situācijas sabiedrībā. Krīzes apstākļos tas ir prioritārs uzdevums, pat nestoties uz to, ka valstīm ir jātaupa. Es esmu patiešām gandarīta, ka Ungārijas valdība jau ir daudz ko panākusi šajā jomā. Viena kolēģi jau jūs ar to iepazīstināja detalizētāk. Ir eh, arī divas iniciatīvas, kas nav guvušas eh, pietiekam daudz panākumu, tādēļ esmu izstrādājusi divus grozījumus. Viena no jomām ir apdrošināšanas nozare. Komisija nav pietiekami izsmerošu atbildi sniegusi, e, tādēļ esmu formulējusi vēl vienu jautājumu. Kā mēs varētu e, labāk e, saskaņot struktūra fondu līdzekļu izmantošanu ar stratēģijas 2020 mērķiem, lai varētu veicināt sieviešu iesaist darba tirgu un to, lai sievietes biežāk dibinātu uzņēmumus. Referente arī minēja algu atšķirības. Lisabonas līguma 157. pāntā ir teikts, ka nedrīkst būt uh, atalgojuma atšķirības starp vīriešiem un sievietēm. Dalība valsts izskatās šo pāntu nav ievērojušas. Eiropas uh, Savienība taču ir atbildīga par uh, kontroli, tai ir jāpārbauda, kā dalība valstis ir īstenojušas Eiropas likumdošanu. Tādēļ es līdz pirmdienai eh, vēlos eh, sastādīt tādu rakstisku paziņojumu, lai mēs varētu labāk kontrolēt to, kā dalību valstis eh, mūsu likums transponē savā likumdošanā. Novēl jums panākums turpmākajā darbā un. Gribu arī beidzot redzēt kaut kādus taustāms rezultātus pēc konferences. Paldies! Tagad uh, es gribu brīdināt. Uh, ka mums uh, drīz nebūs tulkojumi, jo tulki, kuru katru brīdi dosies prom, vēl ir divi kolēģi pieteikušies runāt. Maržātī kungs no komisijas, vai jūs vēlaties runāt? Ok. Labi. Nu, varbūt tas bija tāds retorisks jautājums, atvainojos. Ja nē, tad došu vārdu Dimitrim. Minūto. Muchas gracias, senor president. Tikai vienu minūti. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Un vēlos jūs arī apsveikt ar šo diskusiju. No savas puses vēlos izcelt divas lietas. Man liekas, tiešām Morina Šartjē kundze e, ļoti trāpīgi runāja par, šo, par šīm debatēm un sarunām starp parlamentu un padomi un to, ka viņi spēja panākt kaut kādu vienotu viedokli starp abām institūcijām un par atzīt, ka sieviešu iekļaušana ir ļoti būtiska. Tas, ko vēlos izcelt. Mēs ļoti daudz runājām par atalgojumu atšķirībām, par preventīvo darbu, par eh, patriarhiskajiem nosacījumiem, kas joprojām pastāv sabiedrībā, un to īpaši apliecināja arī Eh, aptauja, kur, kā mēs dzirdējām, sievietes izskats ir eh, kritērijs numur trīs, lai pieņemtu viņu darbā. Man liekas, ka tas ir pilnīgi nepieņemama. Un šie kritēriji, protams, neatiecās uz vīriešiem. Eiropas parlaments daudzus gadus ir strādājis, lai īpaši uzsvērtu sieviešu lomu un nozīmi, lai panāktu dzimumu līdztiesību. Un te nu mēs esam atkal runājot un secinot, ka ekonomiskā krīze ir tiešām traumatiska sieviešu nodarbinātībai un ka sievietēm nav pieejas savām tiesiskajām, savām tiesībām. Un jāsacina, ka Eiropas parlamenta loma ir ļoti liela un būtiska, tāpat komisijai un padomēs. Mums ir svarīgi būt vadībā, lai nodrošinātu, ka ekonomiskā krīze nepasliktina vēl vairāk uh, sieviešu situāciju. Liels paldies, saka priekš. Nākamais runātājs. Un referenti no savas puses piebilst. Pirmkārt jau izskanēja divas lietas eh, no manas kolēģis puses, kas darbojas ekonomikas un monetāro lietu komitejā. Jūsu skatījums ir ļoti svarīgs un, zināmā mērā, iedvesmo mūsu komitejas darbu. Mums tik tiešām ir jāveicina sieviešu uzņēmēja darbība, un arī Eiropas sociālais fonds ir būtisks instruments, kas mums palīdz garantēt nepieciešamo apmācību sievietēm, lai viņas kļūtu par veiksmīgām uzņēmējām. ja sievietēm mēs vienkārši atļausim būt uzņēmējām, ar to vien nepietiek. Mums viņas ir jāatbalsta visā šajā uzņēmējdarbības procesā, jāveido tīkli starp sievietēm un vīriešiem šajā jomā. Mēs vienkārši nevaram viņas uh, nolikt frontes līnijā, pirmajā līnijā un domāt, ka viņām viss uzreiz izdosies. Uh, Eiropas stratēģijā 20. gadam sieviešu uzņēmēja darbība ir īpaši izcelta. Un otra lieta, jums ir taisnība, ka 157. pantā Lisabonas līgumā ir uzstādīts mērķis samazināt atalgojuma atšķirības. Taču ir daudz lietas nacionālajos tiesību aktos attiecībā uz dzimumu līdztiesību, kas ir eh, jāiekļau un jānodrošina tātad eh, katrā dalībvalstī. Bet mēs jau jāatcerās negribam, ka lietas pastāvē tikai likumos un uz papīra. Mēs jau gribam, lai visas šīs labās idejas tiktu iedzīvinātas dzīvē. Sievietes lomas izcelšana nav tāds lineārs vienādojums. Es esmu to ļoti pētījusi un uh, analizējusi arī vēstures perspektīvā. Tur ir ļoti daudz piemēru, uh, gan izcilu, gan ļoti skumju. Kara laiks vienmēr ir bijis vainu liela progresa vai regresa laiks. Tāpat arī mūsu situācijā ir jāpārliecinās, lai dalībvalstis pašas vēlētos īstenot šo te politiku un darīt visu, lai stabilizētu Eiropas ekonomiku. Visiem liels paldies! Saku lielu paldies visiem runātājiem, kas piedalījās mūsu debatēs. Tāpat arī paldies visiem, kas izteica komentārus, uzdeva jautājumus. Tā ir laba zīme, ka mums pietrūka laika. Atvainojos visiem, kurus pārtraucu, un tāda ir tā realitāte. Paldies arī tulkiem, paldies sekretariātam un visiem, kas pielika roku, lai šī debašu sesija varētu notikt. Manuprāt, tā bija ļoti bagātīga informatīvi un no dažādām perspektīvām. Mūsu komiteja turpinās strādāt, lai dzimumu līdztiesība tik nodrošināta visā ēs politikā. Lielas paldies!